Buongiorno. Labrīt. Domāju, ka varam sākt darbu. Del voto e quindi dobbiamo. Šorīt mums ir jābalso par diviem darba kārtības punktiem, tāpēc mums ir cieši jāievēro darba grafiks. Pirmais punkts darba kārtībām ir Gebelsa kunga ziņojums par eh, tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu. Gebels kungs, jums ir 5 minūtes. Paldies priekšsēdētājiem! Es domāju, ka nevar noliegt. Tabakas lietojums eh, atstāja ļoti negatīvu iespaidu uz cilvēku veselību un daudzus gadus uh, sabiedriskās iestādes, uh, sabiedrība ir iestājusi, valstis, valsts administrācijas ir iestājušies par tabakas lietojumu samazināšanu un pašlaik ir ļoti maz uh, vietu, kur vēl drīkst smēķēt, varbūt izņemot uh, Eiropas parlamentu, kur uh, deputātiem ir izdevies izcīnīt dažas uh, smēķētāju vietas. Tomēr kopumā smēķētāji tiek izdzīti uz ielas. Lai vai kā, es varu citēt lielisku pētījumu, ko e, ir izdevis parlamenta publikācija birojas, un tas rāda, ka aptuveni par 30, eh, kā smēķētāju skaits ir samazinājies, tomēr 30% eiropiešu ir eh, atkarīgi no tabakas. 37% no 11 eh, līdz 15 gadu vecumam pasaulē lieto tabakas izstrādājumus. Un varbūt uh, viss. Uh, pievilcīgākais faktors tam ir tas, ka tas ir nelikumīgi. Valsts iestādes ir pastiprinājušas cīņu pret smēķēšanu, un tas ir viens no direktīvas mērķiem, par kuru mēs šodien runājam. Neviens nedomā aizliegt tabakas patēriņu pavisam, jo tā rezultātā veidotos uh, organizētā noziedzība, kas jau šobrīd ļoti aktīvi iesaistās kontrabandā un viltošanā. Šī ir komiteja, kas pārstāv rūpniecību, un mums ir jāatzīst fakts, ka tabakas uh, izstrādājuma tirgus ir ievērojams nodrošina 200 tūkstošu darba vietu izplatīšanā, arī ražošanā un ievērojams skaits lauksaimnieku, gandrīz 90 tūkstoši, gūst uh, ienākums uh, no tabaks audzēšanas. Uh, kopējā Eiropas tabakas tirgus vērtība 2012. gadā bija 136,5 miljārdi, un uh, ienākumi no akcijas nodevām un nodokļiem bija 79 miljardi. Tātad dalība valstis uh, gūst lielāko labumu no tabakas atkarības. Jāņem vērā arī līdzsvars starp individuālo brīvību un sabiedrisko atbildību. Komisija šķiet, ka atzīst uh, pieaugušo tiesības smēķēt cigāras un cigarillas kā arī pīpju tabaku, kas ir pakļauta mazāk stingriem noteikumiem nekā cigaretes un tīnamā tabaka. Un tie ir izstrādājumi, kurus uh, par pievilcīgākiem uzskata jaunieši. Es uh, aizstāvu nesmēķētā, es domāju, ka tas ir nepieciešams, un varu atzīties, ka savā dzīvē nereizi nesmu izsmēķējis nevienu cigareti ir eh, jācīnās arī ar pasīvo smēķēšanu. Bet, manuprāt, vissvarīgākais ir īstenot politiku, kas sniegtu efektīvus līdzekļus smēķēšanas atmešanai tiem, kas to vēlas. Komisija piedāvā palielināt uh, brīdinājumu skaitu uz iepakojumu Tomēr tā atbalsta arī standartizāciju, kaut arī nevar paskaidrot, kā izstrādājuma standartizācija samazinātu patēriņu tīpaši jauniešu vidū. Es domāju, ka tas uh, vairāk uh, būs uh, četru lielo ražotāju grupu interesēs. Komisijas priekšlikumā ir iekļauti 16 panti, kas uh, ļautu komisijai apstiprināt uh, deleģētos aktus, uh, bieži skārot būtiskus likumdošanas elementus. Manuprāt, tas ir pārmērīgi. Komisija tuvākajos gados uh, plāno publicēt eh, ziņojumu par jaunās direktīvas eh, piemērošanu un ehm, kam var pievienot eh, visas priekšlikums par nepieciešamajiem direktīvas grozījumiem. Šādus priekšlikumus varētu iesniegt jau agrāk. Es ierosinu, ka tas varētu notikt pēc trim gadiem, pēc uh, direktīvas uh, īst, īstenošanas. Tā izvairoties no uh, direktīvas pārveidošanas ar neskaitāmiem delģētajiem aktiem, ar kuriem bieži tiek pārsniegta Eiropas tiesību darbības joma. Un es e, gribēju pieminēt arī dažas atsevišķas punktus. Komisija vēlas aizliegt atsevišķas aromatizētājus un e, paredzēt, ka tabakai ir jāgaršo pēc tabakas bet eh, pat ASV un Kanādā nav aizliegtas mentāla cigaretes, un es labprāt gribētu zināt, kā ir iespējams, eh, piemēram, bijušajam kancleram Helmutam Šmitam, kurš daudzus gadus ir bijis smēķētājs, kā viņam var aizliegt smēķēt šīs cigaretes. Jūs varat uh, izlasīt uh, manus grozījumus, kuros es nedaudz uh, plašāk to paskaidroju. Komisija nākotnē piedāvā 75% no iepakojuma aizmugurējās daļas uh, virsmas uh, pārklāt ar brīdinājumiem un šokējošām, šokējošiem attēliem, bet mēs piedāvājam pusi no šīs uh, virsmas paredzēt informācijai par to, kā atmest smēķēšanu. Ir drīzāk jāmēģina panākt, lai cilvēki nesāk smēķēt, nevis uh, apkarot smēķēšanu ar, ar attēliem. Es domāju, uh, laikā, kad uh, jauni cilvēki notiktovēja sevi no galvas līdz kājām, varbūt tas nemaz nav tik uh, iespaidīgi. Un komisijas priekšlikums pārmērīgajiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību. Uh, es nezinu, kāda ir jēga no šīs uh, standartizācijas. Uh, kā, kāda jēga ir noteikti no tā, cik uh, lieliem jābūt šiem brīdinājumiem, cik lieliem jābūt uzrakstiem, kādai ir jābūt iepakojuma formai, kāpēc ir jābūt uh, 3 līdz 4 mm biezam ietvaram ap tekstu. Es uh, uzskatu, ka ne jau iepakojums ir tas, kas eh, rāda pievilcību vai atkarību, bet gan tas saturs, kas ir iekšā šajā iepakojumā. Un es līdz šim domāju, joprojām domāju, ka jauniešiem vajag eh, stāstīt, ka alkohols un it īpaši tabaka viņiem rāda būtiskus riskus. Manuprāt, visi šie komisijas piedāvātie pasākumi ir tikai ātrināšanās. Un vēl viens punkts. Es nepiedāvāju grozījumus pāntā par elektroniskajām cigaretēm, bet es aicinu cilvēkus par to padomāt, un es iespējams par to sagatavošu arī grozījumu. Es piedalījos divos, divās uzklausīšanās, ko organizēja Linda Makovena, kura ir referente no vīdes komitejas, un es dzirdēju, tas, ko es dzirdēju, man lika domāt, kā elektroniskās cigaretes, kurās nav tikai nikotīns, bet arī virkne, kas satur tikai nikotīnu. Uh, un eh, ne citas eh, vielas varētu būt labs veids, kā pārtraukt smēķēšanu. Un eh, arī daži kolēģi ir teikuši, ka viņiem ir izdevies atmest smēķēšanu, izmantojot elektroniskās cigaretes. Tāpēc es uh, aicinu padomāt, vai nevajadzētu paredzēt atsevišķu tekstu par elektroniskajām cigaretēm. Uh, varbūt komisija šādu tekstu ātri varētu sagatavot, jo elektroniskās cigaretes ir medicīnas produkts, tas nav tabakas produkts, bet uh, faktiski jau tas ir kaut kur pa vidu. Varbūt mums vajadzētu rūpīgāk eh, papē, papētīt šo jautājumu. Un tādas tad arī būtu manas piezīmes par šo priekšlikumu. Varbūt es aizinājos pārāk ilgi, bet tēma ir ļoti interesanta. Uh, Un es domāju, ka par to tiks daudz rakstīts un runāts. Lielas paldies! Jūs norunājāt ilgāk nekā atvēlētās 5 minūtes, jūs norunājāt 10-11 minūtes, un tas nozīmē, ka mums nāksies nedaudz pātrināt lietas, jo mums pieejamais laiks ir ierobežots. Tomēr mēģināsim ievērot uh, atvēlēto runāšanas laiku 3 minūtes uh, ETP politiskajai grupai. Paldies, priekšsādātāji, dārgie kolēģi! Es domāju, ka šis e, priekšlikums ir pārāk uh, ierobežojošs. Ir jādomā par to, kā nepieļaut, lai jaunieši sāks e, smēķēt, ka, lai cilvēki atmet smēķēšanu, bet, manuprāt, dalību valstīm vajadzētu būt galvenajam spēkam šeit. Uh, Dānijā, strādājot valdībā, es piedāvāju ļoti spēcīgus pasākumus pret smēķēšanu, un šis, uh, šī, juridi, šī tiesība akta pamats ir tiešais tirgus, bet tomēr tas neko labu iekšējiem tirgum nedara. Tas to padara tikai sadro, sadrumstalotāku. Es domāju, ka būtu jābūt niansētākiem runājot par jauno priekšlikumu, un šādi ir mani galvenie punkti. Es esmu pret izplatīto deleģēto aktu izmantošanu. Tādējādi komisija eh, vēlas eh, atņemt eh, politisku lēmumu pieņemšanas iespēju leģislatīvajām struktūrām. Un es neatbalstu nekādus deleģētos aktus šajā direktīvā. Un te gal galā tiek runāts par tirgus daļām, un tie ir ļoti politiski lēmumi, kas atstātu būtisku ietekmi ne tikai uz MVU. Otrakārt, vēsturisku iemeslu dēļ daži reģionālie tabakas produkti nebūtu jāregulē tik strikti. Šeit es domāju par tabaku, kura netiek sadedzināta. Tā ir ļoti neliela tirgus daļa, un uh, Tā, tā būtu košļājumā tabaka Dānijā, snups Bavārijā un citur. Šie ir vismazāk kaitīgie tabakas produkti, un, un tie nerada arī pasīvās smēķēšanas iespēju. Kāpēc ir jāizliec āromāti, ja tie ir atļauti pārtikā? Un vēl es gribēju izteikties par elektroniskajām cigaretēm Es domāju, ka ir jāuzlabo produkta drošība un jāvēro patērētāja informētība, bet to ir iespējams izdarīt ar citiem līdzekļiem. Es domāju, ka tabakas pakotne būtu jāpārskata divos uh, tuvākajos gados. Komisija vēlas regulēt uh, tabaku, kas netiek sadedzināta, un elektroniskās cigaretes, un tas rada daudz jautājumu. Uh, Tādējādi tiek iznīcināti daži spēlētāji farmaceitiskajā industrijā un uh, citur. Es neesmu pārliecināts, ka komisijas piedāvātā pieeja ir pareiza. Es uzskatu, ka pēc uh, dažiem gadiem mēs sāksim harmonizēt arī sieru iepakojumu Es eh, ar lielu prieku atbildēšu kol uz kolēģi jautājumiem par jebkuru no šīm tēmām. Liels paldies! Jūs uh, iekļāvāties um, laika limitā. Kreitsmeņkungs, Paldies, priekšsādātāji. Tas, ko teica Bensena kungs un Gebelsa kungs, uh, tam var tikai piekrist. Es aicinu mums visiem trim sanākt kopā un sagatavot uh, grozījumus, jo rodas iespējas, ka komisija faktiski grib aizliegt smēķēšanu. Un tā kā aizliegumi neko nav devuši, tā mēģina uh, visu aizliegt, izmantojot deleģētos aktus Visi zina, ka smēķēšana ir eh, kaitīga, bet uh, daži no šiem veselīgākajiem produktiem, piemēram, elektroniskā cigarete un citi pašlaik tiek aizliegti. Tas nedarbosies. Šī direktīva eh, ir piebāsta pilna ar dažādiem noteikumiem, bet galvenā problēma jauniešu smēķēšana nemaz netiek pieminēta. Vācijā ir programmas, kas palīdz jauniešiem nesākt smēķēt, un tas jau ir izšķirošais. Ir jāsāk ar to, ir jāsāk ar izglītību, lai jaunieši nemaz nesāktu smēķēt. Es varu teikt, ka e, nedrīkst aizmirst arī par cilvēku pašu atbildību. E, Vācijas kanclers Šmits iepriekš regulāri pīpēja mentola cigaretes. Nākotnē viņš to vairs nevarēs darīt, jo mentola cigaretes tiek aizliegtas bet uh, ir izšķirīgi, lai tiktu aizliegtas tās vielas, kas padara kādu produktu kaitīgāku. Ja mēs aizliedzam vielas, kas uh, cilvēkam um, nav nepieciešamas vai padara produktu kaitīgāku, tad nav problēma. Bet uh, kāpēc ir jāaizliedz aromāti? Un arī attiecībā uz iepakojumu, izmēru un uh, veidu. Tas cilvēkus iedzīs nelikumībās, jo nav taču nekādas jēgas iedzīt to visu melnajā tirgu, ja uz paciņas vispār vairs nav norādīts, kas tas ir par produktu, no kurienes tas nāk un tam līdzīgi. Mēs esam diezgan vienisprātis par šiem jautājumiem. Mēs uh, aicinām uh, šajā direktīvā tomēr ievērot racionalitātes principu, kura šeit nav. Šeit ir tikai runāts par to, ko var aizliegt. Ir uh, jocīgi, ka elektronisko cigareti, kas var palīdzēt cilvēkiem atmesmēķēšanu, mm, notiek kā medicīnisku ierīci un tādējādi liekt iespēju atmest eh, smēķēšanu. Nezinu, ko ar to komisija ir domājis. Paldies, Kreismaņkungs, un tagad. Uh, eh, Rībazī kundze, paldies priekšstādātājs kundze. Mani tomēr ļoti pārsteidz tas, ko es šeit dzirdu, jo uh, šī problēma tiešām skar sabiedrības veselību. Arvien vairāk jauniešu smēķē un mēs aizmirstam, ka tabaka kļūst ar vien stiprāka, un tā ir ietekme vairākās jomās, ko es pieminēšu. Un tādēļ es nepiekrītu Gebels kunga ziņojumam. Viņš cenšas mazināt uh, risku ietekmi. Patiesībā sabiedrības veselībai ir uh, tabaka nodara lielu apdraudējumu. Un es piekrītu komisijas priekšlikumiem, un es pat gribētu iet vēl tālāk, neaizliedzot tabaku. Tas mūsu galvenais mērķis ir, kā samazināt smēķētāju skaitu, un sevišķi jauniešu vidū samazināt smēķētāju skaitu. Kādi ir šeit divi galvenie elementi? Pirmkārt, pievilcība. Uh, es uh, jums te atnesu reklāmas parāgu. Varbūt jūs nezināt, šeit ir reklāma, kas ir domāta īpaši sievietēm, un šeit jūs redzat ļoti tādu pievilcīgu iepakojumu, kas atgādina lūpkrāsas kastīti, un tepat atkal līdzās uh, ir uh, paciņa, kas atgādina. Uh, uh, Uh, kosmētikas iepakojumu. Tātad tas viss ir uh, padarīts pēc iespējas pievilcīgāks sievietēm. Es iestājos par uh, Austrālijas pieredzes izmantošanu, kur uh, iepakojumi ir ļoti nepievilcīgi un visi vienādi. Uh, un uz tiem ir uzrakstīti brīdinājumi. Līdz ar to mēs veicam profilaksi, mēs informējam jauniešus cilvēkus, ka ja viņi smēķēs, tad viņiem ir paaugstināts plaušu un uh, rīklas vēža risks. Un, protams, uh, viņi Austrālijā ir uh, cīnījušies ar šo tabaks industriju, kurus interesē tikai pēļņas gūšana. Protams, ka ir uh, jāregulē viss uh, uz milimetru, uz centimetru, jo pretējā gadījumā, vai tad jūs nezināt, kā darbojas tabakas industrija, kas vēlas piesaistīt jaunus klientus. Tālāk par aromatizāciju. Kādēļ tad tiek pievienot šie aromāti? Lai pie, piesaistītu jaunus smēķētājs, ir tīpaši jaunas meitenes. Uh, Uh, uh, ja cigaretes garšo pēc vaniļas vairs ne pēc tabaks, tad tās ir pievilcīgākas. Protams, mēs uh, nevaram aizliegt tabaku pat, ja tā ir kaitīga, bet mēs varam aizliegt pievienot um, aromātus, kas padara tabaku pievilcīgāku. Tālāk par atkarību no smēķēšanas. Eh, pēc eh, zinātniskās literatūras tabaks ražošanā tiek izmantotas 4300 vielas. Nikotīns rāda atkarību, bet tā vēl tiek pievienotas citas vielas, lai pastiprinātu šo atkarību. Piemēram, ja pievieno nikotīnam cukuru un amoniaku, tad nikotīns uzreiz nonāk smadzenēs mēģēšanas laikā. Uh, un uh, rāda baudas sajūtu. Un tas viss ir jāapzinās, tas viss ir jāzina. Tādēļ arī regulē visas papildu vielas, kas tiek pievienotas tabakai. Un es uzskatu, ka ir uh, jāsastāda īpašs saraksts. Paldies! Paldies! Tagad pārējām pie nākamie, nākamiem runātājiem. Tagad vārds Vidala Kvadraskungam. Paldies! priekšsēdētājs kundze. Pašreizējā uh, tabakas izstrādājumu direktīva ir spēkā kopš 2001. gada un tiešām ir uh, pienācis laiks to pārstrādāt, ņemot vērā jaunāko zinātniskos pētījumus, statistikas datus un pieredzi attiecībā uz tabaks tirzniecības organizāciju Eiropā. Nu, pat savā uzrunā un savā ziņojumā Gebels kungs pamatoti norāda svarīgo un trauslo līdzsvaru starp sabiedrības atbildību un personas brīvību. Mēs visi esam informēti par uh, apdraudēšanu veselībai, uh, apdraudējumu veselībai, ko rada rada smēķēšana. Arī Eiropas uh, Savienības līgumā ir ierakstīts uh, pāns par to, ka ir uh, jārūpējas par pilsoņu veselību, jo pretējā gadījumā mūsu centieni arī um, darba ražīgumu uh, paaugstināšanas un citās jomās būs veltīgi. Uh, mums ir jāinformē cilvēki, bet nedrīkstam ierobežot viņu uh, Uh, izvēles iespējas, piemēram, aizliedzot tabakas aromatizāciju. Es piekrītu Gebels kungam, ka šie centieni re regulēt paciņu izmēru, dizainu un citas lietas ir pārmērīgi smēķētājiem un nesmēķājiem ir jāsniedz ticama un skaidra informācija, lai viņi paši varētu pieņemt lēmumus. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Cilvēki ir jāinformē, viņiem jāsniedz visa nepieciešamā informācija un precīza informācija. Un pēc tam katrs cilvēks var pats pieņemt lēmumu. Un šajā sakarā es. Uh, Eh, piekrītu ar eh, referendi ierosinājumiem un arī Makāvenas kundzes eh, um, ierosinājumiem par uh, to, ka ir jānorāda tabakas uh, saturs un sastāvs. Tāpat ir nepieciešams saskaņot dalību valstu likumdošanu šajā jomā, lai veidot patiesu iekšējo tirgu, un šajā gadījumā ITRE komitejai būtu jādara, jādod savus ieguldījumus, jo pašreiz atšķirīgās dalību valstīs tiek uh, pārdoti atšķirīgi izstrādājumi. Tāpat būtu jāregulē arī pārobežu tirzniecību internetā. Tam būtu jābūt mūsu prioritātei. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es vēl gribētu noslēgumā uzslavēt Gebelskungu par viņa izcilo veikam, veikumu. Paldies! Nākamais runātājs. Pirmkārt, priekšsēdētājs kundze, es gribēju teikt, ka atbalstu sabiedrības veselības mērķus, ko ir izvirzījusi komisija un arī uh, tiem būtu jābūt mūsu prioritātei, tīpaši runājot par smēķēšanas apkarošanu jauniešu vidū. Tomēr es neuzskatu, ka šis pašreizējais priekšlikums ir liederīgs. Un es pievērsīšos trim punktiem, ko referents jau ir minējis. Pirmkārt, par standartizētiem iepakojumiem un veselības brīdinājumu izvietošanu uz cigarešu paciņām. Būtu Uh, būtu labi, protams, ja dalību valstīm būtu vienota iepakojumi, bet uh, tas novestu pie negatīvām sekām, būtu vairāk nelegālās tirzniecības un kontrabandas. Un tad uh, galvenais faktors, kas izšķirtu izvēli, būtu vienkārši cigarešu cena, un tam būtu negatīva ietekme uz nodarbinātību un arī uz nodokļu ieņēmumiem. Uh, ja e, cilvēki jau nepērk cigaretes, tāpēc, ka viņiem patīk iepakojums, bet gan tādēļ, ka viņiem patīk smēķēt. Arī es jaunībā smēķēju, bet sen esmu jau atmetis smēķēšanu, un smēķēšanā jau izšķirošais nav cigarešu iepakojums. Ja mēs tagad uh, standartizējam cigarešu paciņas, tad nākošais būs alkohols, tad arī mēs standartizēsim visus vīna pudeles Francijā, Spānijā un tā tālāk, un, un aizliegsim. Uh, īpašs iepakojums uh, vīnam. Tālāk par uh, pap, uh, dažādām tabakas izstrādājumu sastāvdaļām un, un pie, papildu vielām. Es domāju, ka mums vispirms būtu jāveic padziļināt pētījumu, lai noskaidrot, kuras vielas tad izraista pap papil, pastiprināt atkarību, pirms mēs pieņemam lēmumus. Un, protams, būtu jārosina, lai tiktu izstrādāti ražojumi ar mazāku risku, bet komisija bloķēja kādus jauninājumus šajā jomā ar saviem priekšlikumiem. Un mm, mums ir jācīnās tomēr par tabakas uh, patēriņa samazināšanu šajā komitejā. Paldies! saka Mēsārošs kungs. Es vēlējos pievienoties uh, iepriekšējiem ja runātājiem un paust atbalstu referentam. Uzskatu, ka šis ziņojums ir ļoti labs. Komisijas priekšlikums ir pārāk sarežģīts un strīdīgs to arī juridiskā komitejā mēs vakar konstatējām, kad diskutējām par šo direktīvas projektu. Es nedomāju, vai tā, ka tās, šis projekts tiešām atturēs cilvēks no smēķēšanas. Mums ir drīzāk jādomā par tādu tiesību aktu pieņemšanu, kas veicina ekonomikas izaugsmu un darba vietu radīšanu. Manuprāt, šeit ir pārāk stingrs regulējums paredzēts tabaks ražošanas jomā. Tas varētu nodarīt kaitējumu iekšējam tirgu. Mums vairāk jādomā par sabiedrības veselības aizsardzību un iekšējā tirgus interesēm. Runājot par tabaks iepakojuma standartizāciju, es domāju, ka šis solis varētu būt um, kontraproduktīvs. Tas varētu novest pie nelegālās tirzniecības apjoma pieauguma Tas nozīmē, ka valstis ārpus Eiropas eh, Savienības eh, eksportēs uz Eiropas Savienību nelegālā veidā zemāks kvalitātes tabaks izstrādājums, kā tas šobrīd notiek Slovākijas gadījumā, kur tiek ievestas cigaretes no Ukrainas nelegālā veidā. Tāpat būs negatīva ietekme šim priekšlikumam arī uz nodokļu ieņēmumiem. Uh, Eh, ir eh, paredzēta iespēja komisijai pieņemt eh, lēmumus un veikt pasākumus, ejot pat tālāk par direktīvā paredzētajām normām. Pasākuma attiecībā uz cigarešu iepakojumu ir pretrunā ar brīvas tirzniecības principiem. Mums ir jādomā tā vietā par patērētāju aizsardzību, vai tie būtu smēķētāji vai nesmēķētāji. Pil, eh, patērētājiem ir eh, tiesības eh, saņemt informāciju un izdarīt izvēli, bet šī standartizētā iepakojuma dēļ viņu izvēles iespējas būs samazināts. Es domāju, ka arī patērētājiem ir tiesības saņemt informāciju. Paldies, Rubikungs. Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju teikt, ka mēs šeit esam rūpniecības uh, un pētniecības komitejā, un tāpēc es esmu pārsteigts, ka komisija ir sagatavojusi priekšlikumu, kas attiecas uz uh, rūpniecisko ražošanu, paredz mārketinga pasākums, un uh, faktiski komisijas uh, nolūks šeit ir uh, izspiest no tirgus veselu nozari. Tāpēc es esmu pārsteigts, ka šāda veida iejaukšanās notiek uh, nozarē, un šiem priekšlikumiem nav nekādas saistības ar smēķēšanas pārtraukšanu. Mārka, bet gan drīzāk uh, notiek iejaukšanās mārketingā, produkta ārējā izskata noteikumos, un tāpēc rodas jautājums, vai tiešām tas ir uh, likumdevēju uzdevums, un vai tas ir Eiropas Savienības uzdevums gādāt par iespējami sliktāku produkta uh, mārketingu. Es uzskatu, ka tas mums kā rūpniecības komitejai ir nepieņemami. Turklāt uh, jāņem vērā, ka jau tagad cigaretes tiek uh, ražotas nelegāli. Tas ir miljardu tirgus, tas ir kļuvis par mafijas un kontrabandas kontrolētu tirgu. Un Un tas, šis priekšlikums paver jaunas iespējas šiem nelegālajiem darboņiem, kuri jau tagad uh, gūst ievērojumu apgrozījumu nelegālajā tirgu. Ir uh, jādomā par to, kas notiek ar uh, intelektuālo īpašumu, ar dažādiem reklāmas pasākumiem, bet tas vairāk ir rūpnieciski politisks lēmums. Un, uh, protams, no tā neatkarīgi ir jāpieņem lēmumi. Uh, kas skāras sabiedrības veselību, ir jārunā par slimībām, ko izraisa smēķēšana un ko tur var darīt, ko darīt, lai atturētu cilvēks no smēķēšanas, ir īpaši ja, jauniešus, bet tas ir mūsu veselības komitejas uzdevums, un mēs no viņiem saņemsim atzinumu, par to man nekāda šauba nav, bet iejaukšanās ražošanā un mārketinga noteikšana, izmantojot uh, likumdošanas līdzekļus, man nav pieņemama. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais mon to féliciter. Paldies! Es vispirms gribēju uzslavēt uh, referentu kungs, saka Odī kungs. Es gribu teikt atbalstu viņa veikto analīzi, kā arī to norādīja mūsu ēnu referents. Uh, Tiešām mēs saskaramies ar reālu problēmu, bet mēs tai piedāvājam nepareizos risinājumus. Iedomāsimies tagad, ka mēs 75% cigarešu paciņas virsmas noklāsim ar veselības brīdinājumiem, un tad tas kaut ko atrisinās, tā tas nebūs. Tas drīzāk veicinās krāpšanu un kontrabandu tālāk par aromatizāciju. Pietiek mums visu, ko aizliegt. Mūsu pilsoņi vairs nevar paciest tāda veida eiro Eiropu, kas visu ko aizliedz, tas rada tikai pret eiropeisku noskaņojumu arvien un arvien lielākā apjomā. Es aicinātu mums būt saprātīgiem, domāt pirmkārt par izglītību un arī runā, padomāt par cenu. Mums pietrūkst līdzekļu veselības apdrošināšanai Es domāju, ka cigarešu cenā vajadzētu iekļaut arī tādu komponentu, kas būtu vērsts uz veselības apdraudējumu novēršanu. Fran eh, Francijā šāda prakse eh, ir un eh, cenas ir augstākas nekā citviet Eiropā, un tādēļ šīs cenas būtu jāizlīdzina. Un um, Eh, un komisijai eh, būtu jānāk klajā ar citiem priekšlikumiem, un dalību valstīm būtu jāizvērtē savu budžetu līdzsvars, un sociālajā budžetā būtu jānovirza daļa no nodokļiem, kas tika uzlikti cigaretēm. Paldies! Paldies Odīkungam! Tagad vārds Menim kungam. Paldies, priekšstādātājs kundze. E, šeit ir, mēs runājam par lielu liekulību tabaks jomā. Komisija vēlas e, dot tādu skaidru signālu un pieņemt lēmumu Eiropas līmenī. Tā pašā laikā viena cita Eiropas struktūra grib izdarīt tā, lai nebūtu uh, iespējams nopirkt nevis ierobežotu cigarešu paciņu skaitu, bet neierobežotu skaitu uh, jebkurā Eiropas Savienības valstī un to atvest savā valstī. Un uh, patiesībā Eiropas Savienības dalību valstis ar nodokļiem uh, nopelna ļoti daudz līdzekļu no tabaks tirzniecības. Un tagad mums ir jādomā par to, kā uh, cilvēkus atturēt no smēķēšanas. Uh, bet tā pašā laikā daži jaunieši tagad uh, Francijas ziemeļos nozog mašīnas, dodas uz Luksemburgu par 3 eiro nopērk cigarešu paciņas par 3 eiro gabalā un pēc tam pārdod šīs pašas cigaretes par 5 eiro Francijas ziemeļos un uh, cigarešu cena tur ir 6,5 uh, eiro. Un tagad viņi gūst lielu pēļņu tūkstošiem eiro no viena šāda brauciena ar zaktu automašīnu. Tagad, jau, uh, tagad ir pat daudz izdevīgāk tirgot uh, nelegālās cigaretes nekā tirgot narkotikas vai um, laupīt bankas, jo tādos gadījumos risks būtu lielāks, bet cigarešu tirzniecības gadījumā uh, pat ja jūs vienreiz arī noķers, tad pārējā laikā jūs jau būsiet kļuvis stāvus bagāts no šādas tirzniecības. Un tie, kas jums tagad sev piepilda kabatas ar naudu un tā pašā laikā ne, nedomā par to, ka jauniešus vajadzētu saudlaicīgi izglītot par smēķēšanas risku un briesmām. Uh, Jūs tagad eh, sakāt, ka tirgu varētu eh, zaudēt darba vietas, nu tad jau vajag atļaut audzēt arī Indijas kaņepes visā Eiropas Savienības teritorijā, un tas mums nodrošinās ļoti daudz darba vietu. Ja mēs tiešām uh, Eh, vēlamies apkarot eh, tabaku, tad mums ir jāveic nopietni pētījumi, lai varētu e e īstenot efektīvus pasākums, nevis kaut kādus eh, nesaprātīgus pasākums uzkoku kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos arī kaut ko pastāstīt par eh, Zviedrijas nacionālo uh, produktu snūsu, zelējamo tabaku. Tas bija noteikts kā īpašs izņēmums, kad mēs pievienojamies Eiropas Savienībai. Mums atļāva saglabāt. Tā. Uh, mēs gribējām uh, tāda, saglabāt uh, šo produktu, bet ir noteikts eksporta aizliegums šim izstrādājumam. Kat, kat, katrai valstī ir savs nacionālais alkoholiskais dzēriens vai tabaks izstrādājums, jo tas ir uh, cieši saistīts ar uh, dalību valsts vēsturi un uh, tāds, tād, tāds izstrādājums mums ir šis snūs, un mēs vēlētos to eh, saglabāt, un tādēļ arī šis eh, izņēmums tiek respektēts. Un mums Zviedrijā vajadzētu pašiem izlēmt jautājumu par to, kā rīkoties ar šo izstrādājumu, kādas uh, papildvielas, tam drīkst pievienot kādus aromātus, drīkst pievienot un kā atturēt cilvēkus no tabaks izstrādājumu lietošanas. Mēs, protams, vēlamies īstenot profilaksi, bet darīt to paši savā valstī. Un es uh, Eh, apzinos, ka komisija daudz dara smēķēšanas profilakses jomā, var būt arī dažas detaļas šajā priekšlikumā, kas ir nedaudz pārspīlētas, tomēr es domāju, ka ir ļoti būtiski, lai mēs katrs uzņemtos savu atbildību kā likumdevēji, eh, jo regulējot šīs indes lietošanu, mēs eh, cenšamies pasargāt jauniešus no smēķēšanas agrīnā vecumā. Un tas ir ļoti svarīgi, un mums jāuzņemas politiska atbildība. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Šie noteikumi ir domāti, lai cīnītos pret smēķēšanu un atturētu jauniešus un pieaugušos no smēķēšanas ņemot vērā veselības intereses, eh, ir eh, sagatavoti šādi priekšlikumi, bet eh, tajos vispār nav runas par sabiedrības informēšanu. Tagad mums ir vienots vecums, no kura cilvēki var pirkt cigaretes. Tātad tas nozīmē, ka mēs nedarām pašu galveno mēs aizliedzām uh, tirdzniecību internetam, tas varētu būt pieņemams, jo varbūt uh, šī tirdzniecība ir riskanta. Bet par uh, papildu vielām. Vakar vides komitejā daži runātāji teica, ka eh, papildus eh, vielas eh, dažas ir vajadzīgas tehnoloģijā, ražošanas procesā. Es varu atbalstīt šos aizliegumus, ja ir pierādīts, ka šīs vielas vairo atkarību vai padara produktu toksiskāku piemēram, ir zobu pasta ar mentolu, bet tāpēc jau šo zobu pastu neņem ārā no tirgus. Par eh, iepakojuma eh, standartu. Nu, es varu tam piekrist, bet eh, ko darīt ar firmu zīmēm, kas ir uz iesaņojumu, vai tās būtu jāizsēdz, to es nevaru atbalstīt. Eh, šeit eh, ir jānodrošina iesaņojums arī pret viltošanu, tas ir jāatceras. Paldies. Eh, Gardīnī kundze, paldies. Daudz, kas jau ir pateikts, bet es domāju, ka šī stingrā komisijas pieeja var nozīmēt, ka mēs nesasniegsim mērķi, par kuru mēs domājam mums vajadzētu sākt eh, domāt arī par tiem, kas nevar pilnībā atbalstīt komisijas priekšlikumu. Tas nenozīmē, ka viņi eh, aizstāv tabaku. Un eh, mēs zinām, ka tabaka rada kaitējumu un ka ir jātur cilvēki no uh, smēķēšanas un no vietām, kur ir tabakas dūmi. Bet mums vajadzētu pieņemt, ka ir grūtības veid, ar veidu, kā sasniegt šos mērķus. Es domāju, ka komisijas metodes neatturēs jauniešus. Es gribētu dzirdēt psihologu vērtējumu jaunieši nedomā par eh, nāvi tādā veidā, kā vecāki eh, gadgājumi cilvēki un jaunieši ir pieraduši pie šokējošiem attēliem, viņi tos redz video spēlēs un citur, un tā tad eh, attēli var nesasniegt to mērķi, ko mēs sev nosakām. varētu būt, eh, ir eh, dati par eh, valstīm, ka, kā Itālija, kur ir aizliegta smēķēšana sabiedriskās vietās, un lūk, šis aizliegums tiešām samazina smēķēšanu, bet par attēliem nav šādas informācijas. Es gribētu arī informācijas pasākums skolās, lai cilvēki nesāktu smēķēt viltošana un kontrabanda pieaug un viltotās eh, cigaretēs ir viss, ieskaitot plastmasu, tātad mums eh, vajadzētu uh, nepieļaut šo viltoto cigārešu izplatību. Paldies, Prodīkungs! Paldies! Es gribētu uh, uzsvērt, ka uh, mums ir vajadzīga riska samazināšanas politika un uh, smēķēšana. ir bīstams process, kur ir dūmi ir ļoti toksiski, un es domāju, ka tabaka. Tabakai ir jābūt daļai no vispārīgas eh, politikas, tātad tabakas ierobežojumiem ir jābūt daļai no politikas, kas ierobežo domas vispār. Ir ļoti daudz eh, citu psihotropo vielu, kas arī ir jāapskata. Mums vajadzētu strādāt pie riska samazināšanas un ir eh, jāsamazina dūmu ieelpošana. Paldies, eh, Prodīkungs! Līdz ar to mēs esam pabeiguši arī eh, debates. Tagad vārds komisijai. Thank you, uh, Madam Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pateikties uh, referentam par uh, šo projektu, un uh, es arī gribētu pateikties ēnu referentiem. Kā jūs zināt, šis priekšlikums ir komisijai ļoti svarīgs mēs gatavojam direktīvu, kas atturēs jauniešus no smēķēšanas uzsākšanas, nejaucoties eh, cilvēku privātajā dzīvē. Eh, šīs direktīvas eh, mērķis ir samazināt tabakas smēķēšanu, nu, tātad mums šis samazinājums būs par diviem procentiem apmēram. Nu, tas gan nav ļoti liels. Uh, mēs analizējam eh, situāciju rūpniecībā un arī veselības stāvokli. Būtu jāatceras, ka 700 eh, tūkstoši eiropiešu katru gadu eh, mirst smēķēšanas dēļ, un tā tad nu, cilvēkiem būtu jāizdara izvēle, vai viņi grib smēķēt vai nē. Bet būtu jāatceras, ka uh, 70% smēķētājs sāk eh, smēķēt pirms 18 gadiem. Jaunieši domā, ka smēķēšana ir stilīga, bet uzsākot smēķēt, viņi nonāk atkarībā un tad eh, vairs nevar runāt par izvēli. Par sastāvdaļu regulāciju eh, komisija šeit apskatīja Uh, vanilju un mentolu, tātad stipros aromātus, un uh, tie būtu jāaizliedz, jo dati rāda sakarības starp šīm vielām un smēķēšanas uzsākšanu. Ir arī uh, cigaretes ar vanilju, ķiršu un šokolādes garšu, un tie veicina smēķēšanas uzsākšanu, uh, īpaši ja uzņēmums lieto uh, tirgus stratēģiju, tad viņš e, kļūst atkarīgs, viņš e, izvēlas šo vienu preču zīmi, un arī viņam rodas maldinošs priekšstats par smēķēšanas sēkām. Dalība valstis sākā ierobežot vielas, un tāpēc ir vajadzīga harmonizācija. Arī pamatkonvencija par tabakas kontroli iesaka veikt pasākums pret eh, šīm papildvielām eh, par iesaiņojumu standartizāciju un saturu. Priekšlikumā ir eh, noteikts standartizācijas līmenis, piemēram, cigarešu paciņu izskatu, lai brīdinājums būtu mm, redzams un uh, šeit eh, pasākums eh, ir domāts, lai atturētu jauniešus no smēķēšanas eh, sākšanas. Jūs varat, piemēram, nopirkt šādu preci ar skaistām krāsām, reklāmu, pievilcīgu attēlu. Jūs to varat nopirkt vienkārši atzīmējot internetā, ka jums ir 18 gadi. Tātad mērķis ir pievērst smēķēšanai jauniešus un īpaši e, meitenes. E, šādi iesaņojumi ir īpaši pievilcīgi jauniešiem, īpaši nepilngadīgajiem, e, jo tās ir lētas un viegli noslēpjamas, un daudzās valstīs jau ir pasākumi pret šīm nepilngadīgo pakām. Uh, Tāpat ir arī cīņa pret iesaiņojumu, kas atgādina lūpu krāsu, jo e, šāds e, iesaņojums ir pievilcīgs meitenēm īpaši. Vēl ir divi jautājumi. E, kāpēc mums ir tik daudz deleģēto aktu? Deleģētās pilnvaras ir vajadzīgas, lai papildinātu direktīvu, ņemot vērā zinātniskos atklājumus no pašreizējās direktīvas pieņemšanas jauns priešlikums tiek gatavots desmit gadus, un uh, mēs nevaram pie tehniskiem jautājumiem strādāt tik ilgi. Deleģētie kritēriji uh, dod komisijai ierobežotas pilnvaras uh, ņemt vērā zinātniskos faktus un izdarīt grozījums daudz ātrāk. Par elektroniskajām cigaretēm, kas arī tika minētas komisijas priekšlikums eh, nav domāts kā elektronisko cigarešu aizliegums. Mēs apsveicam elektronisko cigarešu parādīšanos, bet tām būtu jābūt kā tabakas aizstājējām, jābūt drošām un kvalitatīvām. Un eh, arī mums ir iebildumi, ka uh, Eh, šīs cigaretes tiek tirgotas jauniešiem, jo tās ir domātas, lai palīdzētu izbeigt tabakas smēķēšanu, nevis lai piesaistītu jauniešus smēķēšanai. Eh, tātad, ja eh, ir iespēja lietot šīs cigaretes, lai palīdzētu izbeigt smēķēšanu, tad tās tiks lietotas. Gebels Paldies, priekšsēdētājs kundze. Centīšos izteikties lakoniski vispirms par deleģētajiem aktiem. Es eh, domāju, ka komisija ar šiem deleģētajiem aktiem uh, komisija pārspīlē, jo ar to palīdzību varētu pārakstīt no jauna direktīvu, neprasot uh, likumdevēju iestāžu uh, viedokli. Un, protams, varētu pieļaut, ja mēs pārskatītu šo direktīvu pēc trim gadiem, ņemot vērā zinātnisko pētījumu datus, tad būtu arī tikpat labi. Protams, mēs šeit gribam uzstāties kā tādi morālisti, arvien vairāk aizliedzot visus tabakas izstrādājumus. Uh, un rezultāts būtu tāds, ka pieaugtu viltoto izstrādājumu un kontrabandas uh, tirzniecības apjoms. Pat ja kolēģa teiktā informācija par tabakas izstrādājumu cenu Luksemburgā ir nepareiza, šī cena ir 5,20 eiro, pat ja tā varbūt ir zemāka nekā padkalē, bet tomēr tā ir nepareizi. Ko mēs eh, vēlamies panākt, lai arvien mazāk jauniešu uzlasīt uz ielām izsmēķus, lai uh, izmantotu tajos esošo tabaku. Tas tikai liecina par to, ka uh, mūsu sabiedrības pārstāvja grims nabadzībā. Es gribētu varētu kon, eh, sazināties ar ēnu referentiem eh, Bentu un Kreutzmanu, lai uh, kopīgi varētu strādāt pie šā ziņojuma. Es arī klausījos arī Vāzija kundzes teiktā, kura mūs jau no paša sākuma apsūdzēja, ka mēs esot tabaks ražotāju lobē, lobbyisti. Es gribu teikt, ka man nav nekāda sakara ar tabakas lobbyistiem un ar tādiem nesu tik nācies. Es lejā redzēju arī izstādi par zaļajiem iepakojumiem, ko atbalsta zaļie, nu, un ja to dara zaļie, tad jau viss ir, protams, kārtībā, tad nekādas lobēšanas nav. Es gribu teikt, ka 68. gadā zaļie teica, ka visu aizl ir aizliegts aizliegt, un tagad zaļie toties grib visu aizliegt. Nu, tā ir ļoti uh, dīvaina metamorfoze. Paldies, uh, Gebels kungs, un tagad es gribētu pabeigt uh, šo uzstāšanos, uh, šo diskusiju. Eh, un eh, runātāju bija daudz, tad man vajadzēja vienoties ar eh, Remeka kungu atlikt viņa ziņojumu līdz laikam pēc balsošanas. Es nedomāju, ka balsošana būs pārāk gara, tā tad lūdzu sagatavojiet balsošanas kartes un sāksim uzreiz.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 Bene, facciamo una prova di voto, siete tutti pronti? Vot Pārbaudīsim balsošanas sistēmu, mēs esam gatavi, sākam. Tutti avete inserito la vostra carta? Vai visi ir nobalsojuši? Paldies! Tā tad eh, sāksim. Mēs esam pabeiguši izmēģinājumu balsojumu. Tā tad vispirms ir Kalfina ziņojums. Kompromisa teksts par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tā tad vienbalsīgi pieņemts par likumdošanas rezolūciju. Sākam balsot. Vai jūs balsojat? Beidzam balsot. 37 pār 3 pret pieņemts un apsveicu. Tātad pāriesim pie uh, nākamā ziņojuma. 24. grozījums pār pret āturas noraidīts. 25. pār pret āturas noraidīts. 26. 27. vienādi pār pret āturas noraidīts. 28. pār pret āturas pieņemts. 29. pār pret āturas noraidīts. 30. pār pret āturas noraidīts. 31. pār pret āturas noraidīts. 32. pār pret āturas noraidīts. 33. pār pret pret atturas noraidīts, 34. pār pret atturas noraidīts, 35. pār pret atturas pieņemts, 36. pār pret atturas noraidīts, 37. pār pret atturas pieņemts, 38. pār pret atturas noraidīts, 39. pār pret atturas pieņemts, 40 pār pret pret atturas pieņemts, 41 pār pret atturas pieņemts, 42 pār pret atturas pieņemts, 44 pār pret atturas noraidīts, 45 pār pret atturas pieņemts, 46, 47 pār pret atturas noraidīts, 48 pār pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski, izskatījās, ka pieņems. Tātad sākam balsot 48. Trīsdesmit pieci pār deviņi pret pieņemts. 50. līdz 52. pār pret atturas pieņemts. 53 līdz 55 pār pret atturas pieņemts, 58 pār pret atturas pieņemts, 59 pār pret atturas pieņemts, 60 pār pret atturas pieņemts, 61 divas daļas pirmā pār pret atturas noraidīts, otrā daļa par. Jūs gribat pārbaudīt pirmo daļu? Tātad 61. pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. 19 pār 26 pret noraidīts, otrā daļa par pret atturas noraidīts.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 pret āturas pieņemts, 73 pār pret āturas pieņemts, 74 pār pret āturas noraidīts, 75 pār pret āturas noraidīts, 76 pār pret āturas pieņemts, 77 pār pret āturas pieņemts, 9 pār pret āturas pieņemts, 78 pār pret te, 79 par pret atturas noraidīts. 10 par pret atturas noraidīts. 11 par pret atturas noraidīts. 12 par pret atturas. Es domāju, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Ci stiamo votando. Emendamento 12. 12. grozījums. Beidzam balsot. 17 pār 28 pret noraidīts, 30 pār pret atturas noraidīts, 40 pār pret atturas noraidīts, 15 pār pret atturas pieņemts, 1 pār pret atturas pieņemts, 16 pār pret atturas pieņemts, 17 pār pret atturas pieņemts, 2 pār pret atturas pieņemts, 18. pār pret atturas pieņemts, 19. pār pret atturas pieņemts, 20. pār pret atturas pieņemts, 21. pār pret atturas pieņemts, 22. pār pret atturas pieņemts, 23. pār pret atturas noraidīts. Galīgais balsojums Sākam balsot. Beidzam balsot. 42 pār 4 pret 3 atturas pieņemts. Apsveicu referentu un pārējām pie nākamā. A favore. Ceturtais grozījums pār pret atturas. 15. pār pret atturas pieņemts. 16 pār pret āturas noraidīts, 17. pār pret āturas pieņemts, 5. pār pret āturas pieņemts, 6. pār pret āturas pieņemts, 7. pār pret āturas pieņemts, 18. pār pret āturas noraidīts, 8. pār pret āturas pieņemts, 9. pār pret āturas pieņemts, 19. pār pret. Jūs gribat atkārtot 19. Tātad kurš pār pret āturas pieņems, 20. pār pret āturas noraidīts, 21. pirmā daļa pār pret āturas noraidīts. Jūs gribat pārbaudīt? 21. pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. 19 pār 29 pret noraidīts, otrā daļa pār pret atturas noraidīts. 22. Eh, pār pret atturas pieņemts, 12. pār pret atturas pieņemts, 23. pār pret atturas pieņemts, 24. pār pret atturas pieņemts, 25 pār pret atturas noraidīts, 30 pār pret atturas pieņemts pieņemts. 14. pār pret āturas noraidīts. 1. pār pret āturas pieņemts. 2. pār pret āturas pieņemts. 3. pār pret āturas eh, pieņemts. Beidz, beidzamais balsojums balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 44 pār 3 pret 1 atturas. Tātad apsveicu referentu, pārējām pie Čīčestera ziņojuma. Septītais grozījums par pret atturas mums vajadzētu pārbaudīt. Beidzam balsot. 27 pār 20 pret pieņemts. 8 pār pret āturas noraidīts. 9 pār pret āturas noraidīts vajadzētu pārbaudīt devīto. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 34 pār 14 pret, 1 atturas pieņemts, 10 pār pret, atturas noraidīts, 11 pār pret, atturas pieņemts, 12 pār pret, atturas pieņemts, 13 pār pret āturas noraidīts, otrais kompromiss par pret āturas pieņemts. Astoņpadsmitais pār pret āturas pieņemts, deviņpadsmitais pār pret āturas pieņemts, trešais kompromiss pār pret āturas pieņemts. 20. grozījums, pirmā daļa par pret āturas noraidīts, 21. otrā daļa par pret āturas noraidīts, 26. par pret āturas noraidīts, 28. par. Jūs gribat pārbaudīt 26. pārbaudām, sākam balsot. Jūzē. Beidzam balsot. 22 pār 27 pret noraidīts, 28 pār pret atturas noraidīts. Jūs gribat pārbaudīt 28. Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pār 28 pret noraidīts, 27 pār pret āturas noraidīts, 29 pār pret āturas pieņemts, 4. kompromiss pār pret āturas pieņemts, 30. otrā daļa pār pret āturas noraidīts. 31. otrā daļa par pret āturas noraidīts, 33. pār pret āturas pieņemts, 34. pār pret āturas pieņemts, 35. pār pret āturas noraidīts, 36. pār pret āturas noraidīts, 37. pār pret āturas pieņemts, 38. pār pret āturas pieņemts, 39. pār pret āturas pārbaudīsim. Sākam balsot par 39. Beidzam balsot. 19 pār 30 pret noraidīts, 40 pār pret āturas pieņemts, 41. pār pret āturas noraidīts, 42. pār pret āturas pieņemts, 43. pār pret āturas noraidīts, 44. pār pret āturas pieņemts, 1. kompromiss pār pret āturas pieņemts, grozījums 1. otrā daļa pār pret atturas noraidīts, piektais pār pret Āturas pieņemts, sestais. Jūs gribat pārbaudīt piekto, sākam, beidzam. 26 pār 23 pret pieņemts, sestais pār pret Āturas pieņemts. Galīgais balsojums, sākam balsot. Votazione chiusa, 45 a favore. Beidzam balsot 45 pār 5 pret, viens atturas apsveicu referentu un pārējām pie mutiskā jautājuma. Merkis kundze ir referente. Kronika votazione aperta. Viens elektronisks balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 50 pār viens pret. Tātad pieņemts un apsveicam referente. Šis jautājums ir gandrīz vienbalsīgi pieņemts un tagad mēs esam pabeiguši balsot. Un tie, kas negrib palikt tālāk, lūdzu atstājiet telpu, mēs eh, drīz vien turpināsim. Bene, proseguiamo i nostri lavori. Labi, atsāksim darbu. Vi prego di prendere posto. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. E gli altri di abbandonare l'aula, per favore. Un visi, kas uh, nevēlas palikt uz uh, nākamā jautājuma apspriešanu, atstājiet zāli.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 Es gribēju pateikties Remeka kungam par to, ka viņš atļāva šo jautājumu pārcelt uz uh, laiku pēc balsošanas, bet uh, jūs redzējāt, ka mēs nobalsojām ātri. Ja jūs gribat pļāpāt, izējiet lūdzu no zāles. Bene, la parola al collega Remek per 5 Labi, es došu vārdu Remeka kungam uz piecām minūtēm. Jā, paldies priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Gatavojot šo ziņojumu, es biju pārliecināts, ka Eiropas komisijas priekšlikums nenodrošinās ilgtermiņu ieguldījums ITER projektā, un es joprojām uzskatu, ka tas ir jāfinansē no daudzgada finanšu schēmas. Mēs eh, mēģinājām atspoguļot šeit arī diskusijas un notikušo balsojumu budžeta komitejā, un man jāteic, ka padomis priekšlikums iekļaut ITER apakškategorijā 1A ir izraisījis pretrunīgas reakcijas un bažas. Es eh, redzu, ka ir sagatavot 58 grozījumi, un liela daļa no tiem eh, skāra ITER finansējumu būtu jāmēģina novērst arī tas, ka mēs apdraudam eh, citus ES projektus, ja ITER paliek daudz gadu finanšu plāna izdevuma kategorijas 1, izdevuma kategorijā 1A. To visu mēs apspriedām mūsu ēnu referenta sanāksmē, uh, un mēģinājām atspoguļot to arī kompromisa grozījumos. Pirmajā ir runa par uh, finansējumu, tad, ja tiek pārsniegtas izmaksas, otrs kompromisa uh, priekšlikums uh, runā par vispārējo projekta finansējumu. Es gribēju pateikties visiem kolēģiem un ēnu referentiem par piedāvātajiem grozījumiem, par viņu priekšlikumiem un sadarbības uh, garu. Gribēju pateikties gan viņiem, gan citiem kolēģiem arī par turpmākajiem priekšlikumiem un komentāriem arī attiecībā uz kompromisa priekšlikumiem, lai mums būtu iespēja panākt pēc, plaša, pēc iespējas plašāku vienošanos par to tekstu. Paldies Rēmeka kung, kungam. Tagad došu vārdu Gardīnī kundzei. Liels paldies, priekšsādātāji! Arī es varu izteikties pavisam kodolīgi. Paldies Remeka kungam par paveikto darbu. Viņa ziņojums man izskatās ir uh, lielisks izaispunkts, lai panāktu vienošanos par šiem jautājumiem. Es tiešām ceru, ka. Es tiešām domāju, ka šoreiz mūsu mērķiem ir jāgūst pēc iespējas lielāks atbalsts. Un uh, mūsu bažām piekrīt eh, ļoti daudzi, kā to atgādināja arī kolēģis Remaka kungs. Šī projekta finansējums ir ārkārtīgi svarīgs, tomēr ir arī zināmas bāžas par tāda apjoma projektu, kur ir nepieciešams būtiskas eh, investīcijas. Šim finansējumam nevajadzētu nozīmēt uh, citu svarīgu projektu finansējumu samazinājumu. Es domāju, ka ir jāatrod īstais līdzsvars starp uh, šī projekta finansējumu nodrošināšanu, apzinoties tā svarīgumu, bet vienlaikus uh, saglabājot zinām drošību arī citās izdevuma kategorijās. Tas ir mūsu galvenais mērķis. Un es domāju, ka paveiktais darbs, strādājot pie kompromisa priekšlikumiem, ir labs darbs, un uh, šeit uh, galvenās uh, bāžas ir ņemtas vērā. Es ceru, ka mēs iegūsim pēc iespējas lielāku skaidrību par daudzgadu, par šī projekta finansējumu daudzgadu finanšu schēmas ietveros. Ir jānodrošina, ka tur ir panākts līdzsvars Un ja tas tiek iekļauts izdevuma kategorijā 1A, tas atspoguļotu arī budžeta komitejas uh, viedokli. Es ceru, ka mūsu lieliskais darbs ar budžeta komitejas atbalstu turpināsies. Paldies, Gardīnī kundze, un tagad Tošenovskī kungs. Paldies priekšsādātājiem! Es arī vēlētos teikt, ka referents ir paveicis ļoti labu darbu, jo ilgtermiņa finansējums tik milzīgam starptautiskam projektam nav viegls uzdevums, un es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jānodrošina stabils finansējums, un pienācīgs atbalsts vienlaikus, neapdraudot citus projektus, kas arī ietilpst eh, šajā budžeta iedaļā. Mm, ir nepieciešams vairāk naudas šim projektam, un eh, par to ir pietiekami liela vienprātība. Mēs atbalstam standarta finansējuma versiju. Tas nozīmētu, ka uh, tas būtu finansējums, kas būtu pakļauts eh, parlamenta uzraudzībai un komisijas uzraudzībai, un nevis uh, vienkārši papildu finansējums no dalību valstu budžetiem. Es domāju, ka tas būtu pārāk sarežģīti, it īpaši krīzes apstākļos. Tomēr mēs atbalstīsim šo projektu un cerams, ka mums izdosies uh, parlamentā panākt maksimālu vienprātību par finansējumu un nepieciešamo progresu. Vēlreiz paldies referentam. Paldies. Un tagad vārds Vidala Kvādras kungam. Paldies priekšsādātāji. Mēs visi apzināmies, cik uh, pievilcīgs ir uh, kodolsintēzes enerģijas uh, potenciāls, un ne jau sagadīšanās pēc šī izpētes darbi gūsta ne tikai Eiropas Savienības atbalstu, bet arī visas pasaules lielvaras. Mēs esam panākuši vienošanos, un ir skaidrs, kādu uh, labumu kodolsintēze varētu dot uh, mūsu enerģijas apgādai nākotnē, tāpēc ir svarīgi garantēt, ka Eiropas Savienība turpina šo projektu. Un uh, grozījumi, kas novestu pie šī projekta pārtraukšanas, manuprāt, ir nereālistiski, tie ir arī bezatbildīgi ITER bija daļa no DFS. Tomēr nākamajā DFS pēc komisijas ierosinājuma tas nav iekļauts. Es ierosinātu neatstāt ITER ārpus DFS, jo vislabākais veids, kā nodrošināt finansējumu, ir tā iekļaušana daudzgad finanšu schēmām. Es vēl arī uzskatu, ka parlamentam uh, joprojām ir iespējas ietekmēt šo iniciatīvu, un ITER patiešām ir um, vadošā flagmaņa iniciatīva šajā enerģijas uh, nozarē. Jā, ja teikšana būs tikai padomē, tad varbūt uh, kāds lūgs mūsu atzinumu, bet mums nebūs nekādu iespēju ietekmēt lēmumus par to. Tāpēc, uh, manuprāt, Remeka kungs piedāvā ļoti pārreizus grozījumus. Ir arī svarīgi nodrošināties, ka ITER izmaksas neatstāja negatīvu ietekmi uz citām budžeta izdevuma kategorijām. Es domāju, ka Remeka kunga ziņojums ir labs pamats darbam, un balstoties uz to mēs varēsim uh, vēl tālāk uzlabot šo priekšlikumu. Liels paldies, eh, Hercogas kundze. Priekšsēdētāji, es gribēju apsveikt Remeka kungu un eh, laipni sveikt šeit komisijas pārstāvis, jo šobrīd eh, mums ir pievienojies jaunais enerģijas izpētes direktors komisijā. Viņš pārstāv manu valsti un man ir prieks viņu šeit sveikt. Runājot par ziņojumu, es gribēju pakomentēt tikai finansējumu daļu un pastāstīt, kas ITRA komitejas prāt šeit ir svarīgi. Es ierosinu paturēt grozījumu par finansējumu, par kuru notika balsošana uh, budžeta komitejā un kas guva vienprātīgi lielu plašu atbalstu. Ir nepieciešams ietaupīt arī naudu apvārsnim 2020. pirmajā A izdevuma kategorijā. Mēs vēlamies, lai papildu izmaksas tiktu iekļautas pirmajā A kategorijā. Uh, Mēs vēlamies atrisināt šo problēmu, ja mēs zinām, ka griesti nebūs pietiekami un e, finansējums būs nepieciešams arī citiem pirmās A izdevuma kategorijas projektiem, tad uh, nāksies pārsniegt šos griestus un pārsniegt arī DFS noteiktos griestus. Es domāju, ka par to visi ir vienisprātis, bet ja mēs paraugāmies uz to no otras puses, kas notiek, ja uh, Uh, ITER tiek atstāts ārpus DFS un uh, ne, ir virs šiem griestiem. Ja tam ir nepieciešams valdību finansējums, tad radīsies situācija, ka mēs zaudēsim kontroli par šo projektu, jo tas vispār nebūs DFS. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs uh, to atstātu ārpus DFS budžeta, ārpus budžeta griestiem, bet uh, iekšpus eh, defes. Odī kungs un Karvaljo kundze eh, pie šī jautājuma ir strādājuši, varbūt tas ir eh, pārāk tehnisks, bet tādējādi mēs varam atrisināt būtiskas problēmas. Ja mēs to, tam paredzam uh, finansēm no paša resursiem labi, bet ja nav šādu pašu avotu, tad uh, tas atkal atgriežas uh, pirmās A kategorijas finansējumā. Es domāju, ka itra komiteja var uzticēties budžeta komitejai, kura šo jautājumu ir apspriedos dziļi un pamatīgi, un tāpēc es ierosinu atbalstīt šo kompromisu. Mūsu rezolūcijā, kur, par kur mēs. Uh, rezolūcijā par DFS, par kur mēs balsojām mārtām bija rindkopa, kur tika runāts, eh, ka tas eh, pašlaik tiek atstāts ārpus budžeta, un tādējādi mums varētu rasties problēma, ka mēs nonākam pretrunā paši ar sevi. Bet eh, starp grupām ir diezgan liela vienprātība par virzienu, kādā doties, un ja kādam ir jautājumi, tad jūs varat to noskaidrot. Katrā politiskajā grupā ir kāds budžeta komitejas pārstāvis. Reigu, kolega Trautmann. Merci, Madame la Présidente. Moi, je... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, savu kārtu vēlējos runāt jau par to, ko teica kolēģi Edita Hercog, bet arī Vidā Kvadraskungs. Gribu teikt, ka šeit mēs saskaramies ar starptautiska mēroga projektu, kas mums nosaka arī uh, virkni spēles noteikumu, un Eiropas Savienībai un dalību valstīm ir jāpilda savas saistības pret citām valstīm, kas ir iesaistījušās šai projektā. Un um, mm, tas varētu apdraudēt citu pētniecības programmu īstenošanu, un tādēļ šī, šī programma ir jānodala no citiem, un tādēļ budžeta komitejas kompromiss nodriešina gan uh, finansējuma ilgtspējīgumu, jo mums ir jāuzstāj uz uh, ITER ilgtspējības saglabāšanu, jo šeit ir runa ne tikai par starpvaldību finansējumu, bet arī par finansējumu, ko piešķir pašvaldības, uh, jo pašvaldības ir bijušas ieinteresētas šo projektu uh, iekārtu izvietošanā savā teritorijā, un tādēļ mums ir jāparēdz uh, tāds uh, drošības tīkls finā, uh, finansiālā ziņā šim projektam, bet tomēr ir skaidri jānosaka robežas, ko nedrīkstētu pārkāpt, jo, bet tomēr nekad jau neko nevar zināt. Un tādēļ mūsu parlamentā notika arī ļoti karstas debates, bet mēs pieņēmuši esam ļoti saprātīgu lēmumu, un es negribētu, lai sarunās par daudzgadu finanšu schēmu ITER projekts varētu novājināt mūsu strateģisko nostāju. Es uh, vienmēr esmu teikusi, ka tas ir elements šajās diskusijās, bet tas ir elementam, jābūt par elementam, kas mums, par elementu, kas mums palīdz virzīties uz priekšu, nevis novājina mūsu pozīcijas. Un tādēļ es aicinu aicinātu atbalstīt Remeka kunga nostāju. Un būtu ļoti labi, ja mēs varētu sadarboties arī ar budžetu komiteju, tādējādi dodot ļoti pozitīvu signālu. Paldies, Karvaljo kundze. Tagad. Lielas paldies! Es esmu ēnu referēnu komitejā par šo atzinumu. Par to mēs esam jau balsojuši. Un kā jau sacīja Hercogas kundze, tas uh, ir atspoguļots arī referenta kompromisa grozījumā. Mūsu nostāja ir tāda, ka ir jāuzsver ITER projekta nozīme, un tas ir jāfinansē no DFS. Tomēr tas ir jādara tādā veidā, ka papildus eh, izdevumiem nevajadzētu ietekmēt citus projektus eh, pirmajā A izdevuma kategorijā, tādas programmas kā apvērsnes 2020 un citas svarīgās programmas. Un eh, tāpēc ir piedāvāts šāds risinājums, kur ir runa par izdevumu pārsniegšanu. Vēl viens svarīgs punkts ir tas, ka mēs Eh, iesakām eh, šādu nostāju arī mūsu sarunvedējiem par DFS, jo, jo, protams, ka šis jautājums ir saistīts ar sarunām par DFS, tāpēc ir jāsaskaņo tas, eh, ko mēs balsojam ITER un tas, ko saka budžeta komitejas atzinums. Uh, Mums, protams, ir vajadzīga zināma elastība sarunās par DFS, tāpēc ieteikums ir šāds, un budžeta komitejā šis priekšlikums guva vērumu atbalstu. Grāce. Odī, prego, šampūl. Paldies, Adī, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es arī gribēju uzteikt mūsu referentu par darbu šie, par šo jautājumu un mēs redzam, ka šeit ir nobīde starp Eiratom finansējumu un daudzgad finanšu schēmu. Vienā gadījumā šeit ir pieci gadi, otrā, gadā ir, otrā gadījumā ir septiņi. Nezinu, kā to mēs varam saskaņot. Runājot par budžetu, es strādāju budžeta kontrolas komitejā es sekoju tam, kā budžeta jautājumi tiek risināti, un es arī uzskatu, ka mums būtu jāsaskaņo budžeta komitejas atzinums un mūsu viedoklis, lai mēs varētu dot skaidru politisku signālu gan uh, valstu un valdību vadītājiem, gan arī mūsu sarunvedējiem. Es domāju, ka mums ir jānodrošina uh, finansējuma pēctecība un ka ir jānovērš jebkādas divdomības, kas varētu rasties sarunu noslēgumā. Paldies, un tagad došu vārdu komisijai. Thank you, Chairman. Paldies, priekšstādātāji. Es vēlētos pateikties uh, Eiropas parlamenta deputātiem par šo ārkārtīgi interesanto atzinumu, kas skar ITER un par uh, jūsu atbalstu šim projektam. Es eh, dzirdēju jūsu viedokļus par ITER nozīmību un eh, īpatnībām, par tā nozīmi Eiropai un eh, par to, ka jūs atzīstat, ka tas ir milzīgs uh, projekts, ar kuru saistās lieli riski un kur visi partneri uh, mēģina mazināt šos riskus. Es uh, gribēju pakomentēt uh, vienu no pētījuma secinājumiem par iespēju struktūrēt šo projektu. Pētījumu veica auditoru firma Ernst un Young pēc budžeta kontrolas komitejas pieprasījuma. Es atzīstu un varu piekrist uh, šīs komitejas locekļu uh, būtiskākajām bažām ir nepieciešams nodrošināt garantijas DFS ietveros, lai novērstu riskus, kas varētu saistīties ar finansēm citām Eiropas Savienības programmām. Komisija analizē, kā to izdarīt, pārskatot ITER programmu, lai atkal iekļautu finansējumu DFS. Es gribēju piebilst, ka šī projekta uzraudzība, protams, ir ārkārtīgi būtiska un uh, to pieminēja arī parlamenta deputāti. Mēs uh, pastiprināsim savus, uh, savas aktivitātes šajā ziņā. Mēs esam jau sagatavojuši 2012. gada ziņojumu par uh, Fusion for Energy projektu, un mēs līdzīgā garā arī turpināsim strādāt. Un vēl viena piezīme no manas puses arī pēdējā. Ir ārkārtīgi svarīgi, tas šis projekts varētu sniegt būtisku labumu Eiropas rūpniecībai, jo Eiropas rūpniecības nozara ir ļoti būtiski iesaistīta šeit publiskajos iepirkumos, viņi slēdz uh, inovatīva rakstura līgumus Un šeit ir runa ne tikai par kodolsintēzes zinātni un enerģijas aspektiem, bet arī par būtiska loma, būtiska loma uzņēmē darbībā. Liels paldies, un pēc šīs diskusijas vēlreiz dosim vārdu referentam. Liels paldies! Liels paldies visiem kolēģiem par uh, jūsu ieguldījumu! Es eh, biju priecīgs dzirdēt eh, komisijas nostāju. Un, mm, protams, ka mēs izanalizēsim visu šeit sacīto un mm, turpināsim savu darbu. Ja nepieciešams, mēs sasauksim vēl vienu ānu referents sanāksmi, un es ceru uz eh, veiksmīgu sadarbību ar jums visiem nākotnēm. Labi, liels paldies par paveikto darbu, bet tagad pāriesim pie šī rīta darba kārtības. Un es gribēju kolēģiem īsumā sniegt pārskatu par itra delegācijas vizīti Targonā un Seviļā 12. līdz 14. februārī. Kolārska, Babicka, Lamberts von Nistelrojs, um, Pīlade Kastīļo, Andres Berēra un vairāki citi kolēģi piedalījās šajā braucienā. Tas bija sadalīts eh, divās daļās. Pirmajā dienā mēs apmeklējām Taragonu, kur tikāmies ar mēru, apskatījām ceturto lielāko Spānijas jūras ostu un secinājām, ka tā ir strateģisks uh, transporta punkts Dienvidē Eiropā, šajā ostā atrodas arī ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi. Vēl mēs eh, Taragonā apmeklējām universitāti un pievērsām uzmanību zināšanu nodošanai eh, atsevišķiem projektiem 7. pētniecības programmā un Eiropas finansējumam. Deputātiem bija iespēja uzzināt par Taragonu, daudz ko uzzināt par Taragonu un tās būtisko tehnu, eh, rūpniecisko potenciālu, kur rūpniecība sadarbojas ar izpēti. Un mēs uh, bijām ļoti priecīgi uzzināt arī to, ko dara IPTS Tas ir ārkārtīgi svarīgi lēmumu pieņemšanā. Apmeklējām arī kopīgo izpētes centru, kur runājām par uh, inteliģentajām platformām, specializāciju un citiem līdzīgiem jautājumiem. IPTS sniedz veids izpēti un tādējādi sniedz savu ieguldījumu Eiropas lēmumu pieņemšanas procesām. Vizītes programmā bija iekļauta arī deputātu tikšanās ar vietējo iestāžu pārstāvjiem, uzklausot atgriezenisko, uzturot atgriezenisko saiti. Un vienā no pielikumiem tika iekļauti arī mūsu apmeklēto iestāžu telefonu numuri. Pastāstīšu arī par vakardienas koordinātoru sanāksmi. Tur tika sadalīti trīs strateģiskie ziņo, ziņojumi - ES un Ukrainas sadarbības nolīgums, kur es esmu referente. E komunikācija, ņemot tā tika piešķirta kreisajiem un enerģijas ziņojums ALDE. Savukārt kiberdrošības atzinums tika Eiropas tautas partija grupai. Jaunākā informācija ir tāda, ka mēs esam ieplānojuši vizīti uz Lietu, kas tika atlikta uz 15. līdz 18. no 15. līdz 18. jūlijam jo nebija pietiekami daudz kolēģi, kas varētu piedalīties šajā braucienā, tāpēc tas tika atlikts. Bet tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta un došu vārdu komisijai par mākoņu datošanu. Es uh, došu vārdu Mario Kampalāgo viņa prezentācijai desmit minūtes. Labrīt, dāmas un kungi! Es sākšu ar to, ka pateikšu šai komisijai priekšsādātājiem par iespēju īsumā iepazīstināt jūs ar eh, principiem, kas eh, aprakstīti paziņojumā, kas publicēts pagājušā gada 27. septembrī par mākoņu datošanas principiem. Sākšu ar to, ka ir nepieciešama ilgspējīga izaugsme, lai veicinātu konkurētspēju, un tas ir īpaši svarīgi šodien, kur uh, ekonomiskās izaugsmes prog prognozes ir visai pieticīgas. Šajā kontekstā ir ārkārtīgi svarīgi runāt par mākoņu datošanu un līdzīgiem tehnoloģiskiem modeļiem. Mākoņu datošana uh, rada būtiskas spēles izmai, noteikuma izmaiņas gan lietotājiem, gan datu uzglabātājiem. Tas var nodrošināt daudz labumu, piemēram, izmaksu samazinājumu par 30 līdz 40 procentiem vai vairāk valsts pārvaldes institūcijām, kas šobrīd saskaras ar taupības budžeta ierobežojumiem Tas varbūt arī, tas var sniegt labumu arī MVU, iespējas uh, IT uzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem un visbeidzot arī telekomunikāciju kompānijām. Uh, kuras pašlaik piedzīvo pieprasījuma stagnāciju. Tas var sniegt arī būtiskus ekonomiskus iegūmus miljārdu eiro apjomā un radīt daudz jaunu darba vietu. Eiropa Eiropai tāpēc uh, būtu jābūt spēcīgai mākonī. Un nevajadzētu atkal ļaut šajā tirgu virsroku gūt ASV. Mums ir iespēja mainīt tehnoloģijas, rīkojoties ātri un izlēmīgi. Ir nepieciešams uh, izkopt uh, savu spēku, atvieglojot uh, mākoņu datošanu tādās nozarēs kā farmacētika, telekomunikācijas, aeronautika un tam līdzīgi. Eiropai ir jārada uh, konkurētspējas priekšrocības, izmantojot savu tradicionālo ražojumu un produktu kvalitāti un ievērojot privātumu un nodrošinot drošību. Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai radītu uzticību publiskajā un privātajā sektorā pakalpojumiem, kas tiek sniegti mākonī. Ir nepieciešams nodrošināt, ka Datu aizsardzības un kiberdrošības laikmetā mēs varam piedāvāt skaidru, konsekventu modeli un uh, veiksmīgu mākoņu datošanu. Tas atspūgļojas arī nesen uh, uzsāktajā kiberdrošības stratēģijā ir eh, nepieciešami jauni veidi, kā attīstīt digitālo vienoto tirgu, izmantot tā priekšrocības un risināt situāciju ar Eiropas uh, Savienībā šobrīd redzamo krīzi. Tas no, nozīmē arī intelektuālā īpašumtiesība aizsardzību. Ir uh, jāoptimizē uh, valsts sektora izdevumi, salāgojot eh, mūsu nepieciešamības ar mūsu iespējām. Tas ir jādara tādā veidā, kas sniedz izaugsmes iespējas it īpaši nelieliem uzņēmumiem un it īpaši mazāk labvēlīgajos apgabalos, kuros uh, viss eh, augstāk būtu jāvērtē Eiropas eh, pilsoņu intereses. Es uzskatu, ka Eiropas eh, mākoņu datošanas politika vispirms ir jābalstos cilvēkiem, tāpēc mākoņu datošanas darba kārtība uzsver nepieciešamās eh, attīstības tendences, piemēram, globālu standartu izstrādi un atzīšanu, kas mākoņu datošanu padarītu drošāku un atvērtāku konkurencei. Tāpēc droša Tāpēc ir nepieciešami droši un godīgi līguma noteikumi, lai aizsargātu patārētāju un nelielo uzņēmumu intereses, kā arī lai nodrošinātu augstus standarts visiem lietotājiem. Tas viss ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka mākoņu datošana tiek ieviesta tādā veidā, kas pakalpojumu sniegšanu pilsoņiem un maziem uzņēmumiem padara vieglāk pieejamu, lētāku un drošāku. Mēs uh, pašlaik esam veiksmīgi sākuši uz īstenot uh, mākoņu datošanas uh, stratēģiju, un es gribēju uzsvērt, ka mākoņu datošanas uh, partnerība, kuru vāda prezidents Ilves, rīkoja pirmo sanāksmi pagājušajā gadu, un atkal tiksies jūlijā. Tajā piedalās valsts pārvaldes iestādes, kurām veidojas ļoti auglīgs dialogs. Darba standartus pašlaik koordinē ECI, un uh, šis darbs notiek neticamā ātrumā. Mēs uh, sagaidām pirmos uh, šīs darba grupas ziņojums šī gada vidū. Tiek runāts arī par līgumiem un certifikātiem, kas pašlaik tiek izstrādāti kopā ar nozares pārstāvjiem un citām interesētajām pusēm. Godāmie deputāti, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs sniegtu pēc iespējas lielāku atbalstu mākoņu datošanas darba kārtībai. Komisija domā par pieeju, kas būtu balstīta uz uh, pilnu informāciju par uh, tehnoloģijām un kas um, būtu droši pret nākotnes izaicinājumiem. Mums ir jāuzņemas uh, vadība galvenajās strateģiskajās jomās mākoņdatošana ir eh, attīstība, kurā mēs nevaram atļauties eh, būt zaudētāji, un šie mākoņdatošanas uzņēmēja darbības modeļi un saistītās tehnoloģijas jau šobrīd maina spēles noteikumus. Mēs aktīvi sadarbojamies ar citiem pasaules reģioniem, lai padarītu mākoni par realitāti. Un gribētu noslēgt savu uzstāšanos uh, atzīmējot, ka iepriekš minēto iemeslu dēļ mēs ceram uz atbalstu no Eiropas parlamenta. Es esmu gatavs sniegt jebkādas papildus paskaidrojumus un esmu gatavs sadarbībai, it īpaši ar uh, referenti Pilāru Delkasteļo. Un uh, liels paldies! Labi, paldies! Kampelāgo kungs. Tagad es došu vārdu Pilārai Del Kastēļo, mūsu referentēm. Liels paldies priekšsādātājiem! Vispirms es gribētu apsveikt eh, komisiju, jo jūs esat uh, iepazīstinājuši mūs ar dokumentu, kas uh, eh, kļūs par uh, mūsu mākoņu datošanas uh, stratēģijas uh, pamatu. Un uh, daudzi, daudzas interesētās puses uz to aicināja. Tas, protams, ir tikai sākotnējais dokuments, tas uh, nav tiesību akts. Un ITRE komiteja, balstoties uz šo komisijas priekšlikumu, ir uh, lēmusi izstrādāt pašiniciatīvas ziņojumu. Par to mēs diskusijas uzsāksim šodien. Kampalārgo kungs savā prezentācijā sacīja, ka mākoņdatošanas potenciāls ir neizmērojams. Tas var izklausīties, it kā mēs steidzinām lietas, tomēr ir nepieciešams to atzīmēt šajā komitejā. Šobrīd visas uh, sabiedriskā sektora un privātās organizācijas izmanto uh, mākoņu datošanu un visas ir pieslēgtas tīklam. Tāpēc uh, valdībām, uzņēmumiem un privātpersonām uh, mākoņu datošanas pakalpojumi ir vitāli svarīgi. Dažu gadu laikā mākoņu datošana ir kļuvusi par ļoti daudzsološu biznesu, un faktiski tas šobrīd ir viens no aktīvākajiem uzņēmē darbības veidiem IT sektorā. IT mākonī ir iespējams uzglabāt un nekavējoties apstrādāt datus. Un Turklāt eh, cenas kļūst aizvien eh, pievilcīgākas. Uzņēmēji kļūst aizvien produktīvāki, konkurētspējīgāki, un tāpēc eh, būtu jāizmanto šo tehnoloģisko revolūciju IKT sektorā, jo mākoņdatošana patiešām ir digitālā revolūcija. 2004. gadā 60% visas darba slodzes 2014. gadā 60% visas darba slodzes notiks virtuāli, to sacīja komisija, un mākoņu datošanas tēvi kļūs par miljardieriem. Krīzes laikos mākoņu datošanai vajadzētu kļūt par uh, būtisku izaugsmes eh, un nodarbinātības veicināšanas stimulu. Un tāpēc ir jādomā par to, lai visas iniciatīvas būtu horizontāls. Mūsu panākumi būs atkarīgi no tiem pasākumiem, ko veiks komisija. Dažas, daži no tiem būs eh, tiesību aktu pieņemšana, vadlīniju izstrādāšana un, protams, eh, arī parlaments piedalīsies šajā darbā, ieskaitot uh, darbu pie priekšlikuma par dātu aizsardzību un diskusijās eh, par radio frekvenču spektru, kas ļaus labāk izmantot eh, mobīlo platjoslu, kas arī ir ārkārtīgi būtiska mākoņu datošanas izmantošanai. Tāpat eh, tiek risināts jautājums par viesabonēšanas izmaksām, audio, digitālajām uh, īpašam tiesībām un citiem jautājumiem. Komisija savā prezentācijā, protams, ieskicēja tikai pirmos soļus. Mēs nevaram apspriest visu detaļās, tomēr komisija domā par fundamentāliem pasākumiem, un šeit būtiskākie ir trīs soļi. Pie tiem es īsumā pakavēšos. Pirmais - standartizācija. Uh, komisija to sacīja, un arī šajā dokumentā ir ārkārtīgi skaidri redzams, ka ir nepieciešams likvidēt standārtu džungļus. Tā būtu pirmā prioritāte. Un es domāju, ka ir ļoti labi, ka komisija tik saulaicīgi ir lūgusi ECI sagatavot uh, kārtējumu par uh, standartiem, par to sadarbspēju, un jo tas ir vitāli, lai nodrošinātu to, ka mākoņu datošanas tirgus, kas pašlaik top, kļūtu par konkurētspējīgu tirgu. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka šobrīd tas ir ārkārtīgi svarīgi. Katrs, māko, katrs uh, mākoņu pakalpošanas uh, pakalpojumu piedāvātājs piedāvā savu saskarni, un tas rāda grūtības lietotāju pārējā no viena pakalpojuma sniedzēja pie cita. Un, ja ir nepieciešams nodrošināt uh, konkrētas funkcijas, tas uh, kļūst ļoti grūti. Ir nepieciešams noteikt vismaz uh, minimālos standartus uh, sadarbspējai starp dažādām saskarnēm, lai šāda pārēja būtu iespējama. Ja mēs uh, radīsim, ir jāraugās, lai šis uh, topošais tirgus nekļūtu par uh, sadalītu tirgu, jo tas uh, lietotājiem neļaus uh, brīvi izvēlēties pakalpojumu sniedzēju un pāriet uh, no viena sniedzēja pie cita. Uh, šāds tirgus nebūs konkurētspējīgs, jo patērētāji nevarēs vienkārši mainīt pakalpojumu sniedzēju, tāpēc mēs to saucam par savā veidā sadalītu tirgu. Ir jāraugās, lai tirgus būtu konkurētspējīgs, atvērts. Un vēl es gribēju piebilst uh, vienu citu ļoti būtisku aspektu par līgumu noteikumu drošības garantēšanu. Mākoņu datošanā tiek sniegti dažādi pakalpojumi, tiek nodrošināti dažādi biznesa modeļi, un tāpēc ir uh, līgumi starp uzņēmējiem, kas atšķiras no līguma starp uh, uzņēmumu un klientu patērētāju. Uh, vis, viens risinājums nav piemērots ik vienam. Uh, Tāpēc ir jānodrošina elastīgums līguma noteikumos. Un treškārt, noslēgumā gribēju atzīmēt, ka ir nepieciešams izveidot Eiropas mākoņu datošanas partnerību. Manuprāt, tas varētu būt interesants solis. Publiskais sektors Eiropas ekonomikā ir ārkārtīgi būtisks un tam ir ļoti tālējoša ietekme. Visu, ko dara publiskais sektors, eh, tas, ko tas eh, dara digitalizācijas eh, procesā, mākoņu datošanas attīstībā, ir izšķirīgi, jo tas ļauj iesaistīt mākoņu datošanā visas sabiedrības daļas. Uh, Ja jūs vēlaties uh, izveidot īstu digitālo vienoto tirgu, tad ir nepieciešams, nepieciešama šāda sa, sasaiste. ir jādomā par to, kā mēs veidosim nākotni, un nepieciešams izcelt arī publiskā sektora būtisko lomi loma digitālās ekonomikas un mākoņu datošanas nākotnē. Ir jālūkojas, lai mākoņu datošanas tirgus nebūtu sādrumstalots, jo ir, nacionāli un, ir nacionāls un reģionāls struktūras, kas par to atbild, un ja tas tā turpināsies, tad būs ārkārtīgi grūti izveidot vienotu tirgu, jo tas jau šobrīd ir diezgan sadrumstalots Tāpēc ir jādomā, lai tirgus būtu vienots. Un visbeidzot, mākoņu datošanas attīstības uh, iespējamais labums varētu būt uh, šīs mākoņu datošanas ietekme uz digitālo vienoto tirgu ņemot vērā, ka tas ir projekts, kas šobrīd ir attīstības a, stadijā, tad a, mākoņu datošana ir tā visa pamatā. Šobrīd ir ļoti daudz atšķirīgu tiesību aktu, dalību valstu likumdošanu, un tāpēc ir jādomā, lai mēs varētu attīstīt mākoņu datošanu. Šobrīd mēs tikai runājam par vienotā digitālā tirgus izveidi. Un tas notiek sarunu kontekstā par vienotā Eiropas tirgus pabeigšanu. Dažu gadu laikā mēs runāsim par vienoto tirgu kā vienu vienīgu tirgu, un tas būs digitāls tirgus. Dažu gadu laikā mēs vairs nerunāsim par vienoto tirgu, bet gan tikai par digitālo vienoto tirgu. Tas būs viens un tas pats. Tāpēc ir pilnībā jāizveido vienotais tirgus, un ir jāpabeidz digitālā vienotā tirgus izveide. Te arī gribētu likt punktu, un kā referente gribēju pateikties eh, par sākotnējo viedokļu apmaiņu ar komisiju. Protams, ka es esmu visu komitejas uh, locekļu rīcībā, priecāšos saņemt jūs komentārus un ieteikumus šajā procesā. Un jūlija pirmajā nedēļā es iesniegšu sekretariātā ziņojumu. Balstoties uz to, mēs, protams, uh, veiksim visus nepieciešamos uh, procesuālos soļus un Es eh, ar lielāko prieku uzklausīšu kolēģu viedokļus un ticu, ka Eiropas parlaments sniegs būtisku ieguldījumu mākoņu datošanas attīstības veicināšanā un jebkādu šķēršļu likvidēšanā tā attīstībā. Paldies, Delka Stiljo kundze, par jūsu prezentāciju. Kā jūs to konstatējāt? Gan komisija, gan referente ir ievērojuši uzstāšanās laiku Un tā kā tas ir mūsu pēdējais darba kārtības punkts, tad mums vairs nekādu laika ierobežojumu nepastāv. Un tādēļ es ļaušu kolēģiem brīvi izteikties, jo šis temats tiešām ir ļoti svarīgs un um, dažkārt tā tas notiek. Traupmans kundze, paldies! Priekšsēdētājs kundze, manuprāt, šis mākoņu datošanas jautājums ir ļoti būtisks, domājot par uzņēmumu un nodarbinātības attīstību un par ekonomikas izaugsmi. Es vēlējos pievērsties trim jautājumiem. Uh, es gribētu tos uh, uzdot gan uh, komisijai, gan mūsu referentei Delka Stiljo kundzei. Pirmkārt par normām pa, esmu sazinājusies arī ar ECS visi. Un jāsaka, ka šeit darbojas uzņēmumi, kas, kam, uh, kur, kuras nav, kuri nav īsti Eiropas uzņēmumi, kuri nav ieinteresēti galvenokārt Eiropā. Tie ir starptautiski uzņēmumi, bet uh, Eh, protams, tie ir ieinteresēti normu konverģencē, bet tomēr man ir jautājums tāds, kā Eiropas komisijas stratēģija attiecībā uz normām nodrošinās Eiropas uzņēmumiem un it īpaši tiem uzņēmumiem, kuri attīstīsies mākoņdatošanas nozarē, eh, konkurēt spējas priekšrocības, kā mēs nodrošināsim saviem uzņēmumiem konver, e, konkurēt spējas priekšrocības, runājot par normu konverģenci, apzinoties, ka šīs normas ir orientētas uz tām tehnoloģijām, kas ir izstrādātas citām citiem pasaules reģioniem neesmu pārliecināta, ka mēs būsim ieguvēji vai ka šeit būs panākts līdzsvars. Mums jādomā par konkurētspēju. Otrakārt, protams, var jau runāt par mākoņdatošanu, bet eh, tam visam ir nepieciešams infrastruktūras, un šeit infrastruktūra jautājums ir tīpaši attiecībā uz datu uzglabāšanas jaudām, un arī uh, domājot par par tīkliem, kas ir sastāstīti ar šiem datu uzglabāšanas centriem. Mums Eiropā ir ļoti stingri datu aizsardzības noteikumi, bet mēs nedrīkstam aizmirst par to, ka pastāv arī datu pārvadi un migrācija, un ka tā ir ļoti izplatīta. Mums ir jāgarantē, lai šis uh, datu pārraides tīkls būtu drošs, lai tas būtu saistīts ne tikai ar uh, radio uh, spektra frekvencēm, bet arī ar tīkla izveidi. Mēs jau uh, zinām, ka starp eh, savienojumu izveidei telekomunikācijās eh, ir tagad paredzēts tikai viens miljārds eiro. Kā šo jautājumu risinās dalību valstis un pašvaldības domājot par tīklu drošību? un datu aizsardzību, kā šis jautājums parādās, jo vismaz šobrīd no finansiālā viedokļa mēs redzam milzīgas grūtības, ar ko mēs saskaramies, jo nav nekādu tālu šīs infrastruktūras finansēšanas perspektīvu. Tālāk par datu aizsardzību, datu izsekojamību un kiberdrošību. E, jāsaka, šīm laikmetām uh, e, Eh, ir svarīgs eh, jautājums saskaņot eh, datu aizsardzības principu un kiberdrošības jautājumu, jo šobrīd mēs no otras puses rosinām publisko datu pieejamību pakalpojumu piedāvāšanu un izstrādi, bet mēs nedrīkstam aizmirst par nesenajiem notikumiem, kas ir radījuši zināmu apdraudējumu pat valstīm. Uh, mēs nedrīkstam aizmirst, ka var notikt kiber uzbrukumi. Par to arī mums ir jādomā, un šeit ir jāuzsver saikni ar mūsu darbu pie jautājuma par kiberdrošību. drošību Manuprāt, ka komisija arī saprot, cik svarīga ir uzticība mākoņdatošanai, līgumu nosacījumiem. Un tādēļ, veidojot šādu atvērtu vienotu tirgu, mums ir jābūt izciliem, lai dotu konkurences priekšrocības Eiropas mākonim, uh, mākoņdatošanai un vienlaikus nodrošināt drošības prasību ievērošanu. Tas bija arī viss, kas man bija sakām šajā sarunu posmā. Paldies, priekšstādātājs kundze. Tagad vārds tikau kundzei. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlējos uzteikt komisiju par to, ka tā ir sagatavojusi šo uh, dokumentu. Es ar interesi esmu sekojusi tam, kā komisija strādā pie mākoņu datošanas jautājumu jau ilgāku laiku, un es varu teikt, ka es būtu sagaidījusi dokumentu, kas ir lakoniskāks un vairāk vērsts uz likumdošanas iniciatīvām un arī kas eh, runātu vairāk par Eiropas Savienības stratēģiju, nosakot konkrētus mērķus un rīcības plānus. Eh, šeit ir minēts trīs galvenais akcijas, bet būtu jārunā arī par termiņiem un finanšu resursiem, kas ir paredzēti Komisijas dokumentā ir runa par mākoņu datošanas partnerības izveidi Eiropā. Šis dokuments ir sagatavots pagājušajā gadā, bet diemžēl šis dokuments un arī dokumentā dokuments par uh, mākoņu datošanu nedod mums garantijas un norādes par patērētājiem sniegtajiem pakalpojumiem, par uh, pakalpojumu lietotāju līgumiem, vienošanos. Mums ir jānodrošina, lai nebūtu nekādu uh, ļaunprātīgu punktu šādos pakalpojumu sniegšanas līgumos mums ir jānodrošina atbilstoši patērētāju interešu aizsardzību šajos uh, līgumos. Tāpat um, jādomā arī par uzticamības pakalpojumu ieviešanu Eiropā un elektronisko identifikāciju. Un varbūt vajadzētu direktīvu vai regulu par uh, šādu uh, Uh, patērētājiem neizdevīgu līgumu punktu uh, izskaušanu. Komisijai ir jācīnās par patērētāju interešu aizstāvību. Lai ko mēs darītu, mums ir jānodrošina, kas pakalpojumu līgumi, pakalpojumu izmantošanas līgumi nākotnē, tā skaitā attiecībā uz mākoņu datošanu, neiekļauj nekādas uh, Mm, patērētājiem neizdevīgus punktus, kas uh, liedz patērētājam pāriet pie citu pakalpojumu sniedzēju vai kas uh, negarantē vismaz minimālus standartus pakalpojumu kvalitātes jomā. Manuprāt, ir ļoti būtiski, lai būtu mums uh, nobrieduši stabili standarti, uh, Eiropas, eh, Eiropā izstrādātiem risinājumiem būtu jābūt vieglāk pieejamiem tirgu patērētājiem, un mums ir jārūpējas par to, lai mūsu standarti būtu Eiropas līmeņa standarti un aizsargātu Eiropas eh, Savienības tirgu, bet lai mēs tai pašā laikā būtu gatavi sadarbībai ar trešajām valstīm, kas jau ir tālu pavirzījušās uz priekšmākoņu datošanas jomā. Uh, Tāpat vēlos uzsvērt jautājumu, ka drošība ir ļoti svarīga mākoņu datošanas pakalpojumu jomā. Bieži vien e, lietotāji nezina, kur atrodas pakalpojumu sniedzējs. vai arī pat ja viņi zina, kur atrodas galvenais birojs, patērētāji nezina, kur atrodas, eh, ir izvietotas iekārtas, un tādēļ ir ļoti svarīgi izvērtēt, kādi likumdošanas akti ir spēkā attiecībā uz šiem mākoņu dotošanas pakalpojumiem. Uh, daži mākoņu datošanas pakalpojumu sniedzēji, kas apkalpo Eiropas Savienību, patiesībā atrodas ārpus Eiropas Savienības. Un ja mēs runājam par datu aizsardzību, drošību un juridisko paļāvību, tad ir ļoti svarīgi zināt par to, ka pastāv uh, tiesiskā sadarbība starp uh, valstīm, kuras sniedz šos mākoņu datošanas pakalpojumus un Eiropas Savienību. Mēs, mums ir jārūpējas par Eiropas patērētāju interešu aizsardzību. Mm, tālāk e, runājot par sā, publiskā sektora vadošās lomas veicināšanu mākoņu datošanas jomā, kā Del Castillo kundze norādīja E pakalpojumi eh, šai eh, tiks eh, izplatīsies arvien vairāk, un tiem ir jābūt starp, savstarpēji savienojamiem attiecībā uz administratīviem pakalpojumiem. Un tas mums ir jādomā par to, kā nodrošināt elektronisko valdības pakalpojumu savstarpēju savietojamību. Mums ir jāparāds garantijas uh, datu aizsardzības jomā. Ņemot vērā to, ka šobrīd virknē uh, dalību valstu ir ekonomikas krīze, ir samazināts finansējums elektroniskajiem pakalpojumiem, tāpat ir paredzēts ievērojams samazinājums finansējumā Connecting Europe uh, instrumentam, un mums būtu jāved sarunas, lai paredzētu to, ka atkal tiek palielināts finansējums informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. jo pretējā gadījumā mēs nonāksim pie tā, ka virkne pakalpojumu tiks sniegti kā ārpakalpojumi, ka, to, uh, eh, nodroš, ka tos nodrošinās citi uzņēmumi, nevis administrācija. Un mums ir jādomā par līgumu pantiem, uh, kas eh, novērstu neizdevīgus nosacījumus patērētājiem. Neatkarīgi no tā, vai tas ir sabiedriskā sektora uzņēmums vai privāts uzņēmums. Es esmu pateicīga Dēl Kastiljo kundzei un eh, paldies tikā kundze. Uh, Līdz ar to esam uzklausījuši visus runātājus, un tagad vārds komisijai, ja jums vēl ir kas sakāms, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Un e, vispirms es gribētu pateikties eh, referentei par uzstāšanos. Eh, un es varu piekrist visam, ko jūs minējāt. Eh, un eh, tās, eh, tātad visi šie jautājumi ir arī apskatīti jūsu ziņojumā, un mēs arī varam piekrist jūsu nostājai. Tāpat es arī gribētu pateikties pārējiem runātājiem, kas apskatīja visus izaicinājumus, kādi ir mūsu priekšā es gribētu apstiprināt, ka uh, mākoņa dati būs uh, tās līdzeklis, ar kuru, apmai, kuru izmantos gan iedzīvotāji, gan valsts iestādes, gan privātu uzņēmumi, lai apmainītos ar informāciju. Un tāpēc ir jāvērtē Eh, šis eh, datu mākonis kā eh, liela iespēja pozitīva, protams, arī ņemot vērā visus izaicinājumus, kādi pastāv. Par dažiem jautājumiem, kas tika minēti, mums ir skaidrs, ka standarti ir tātad vispirms jānosaka jo mēs negribam izdomāt jaunus eh, standartus, eh, kas varbūt eh, neatbildīs situācijai. Mēs, piemēram, domājam par mūsu uzņēmumu attīstību, un arī ir svarīgi, tā kā šī attīstība sāksies arī citos pasaules reģionos, tad ir jābūt vienotiem standartiem. Un e, standarti ļaus uzņēmumiem darboties pasaules tirgu un arī veicinās šos e, uzņēmumus e, noteikt jaunus inovatīvus pakalpojumus. Un eh, šeit eh, Eiropai būs eh, svarīga mm, loma, jo mums pašlaik ir jāveido šī nozare, neskatoties uz to, kā budžeti ir samazināti. Mēs pārliecināsimies, kā šie budžeti tiks izmantoti liederīgāk. Tomēr mums ir jāsadarbojas arī ar dalību valstu e, iestādēm, lai noteiktu e, jaunās e, iespējas un lai darbotos tādā veidā, ka nebūtu vienkārši parastie sabiedriskie iepirkumi, kas dod priekšrocību uzņēmumiem, kur jau darbojās bet būtu arī eh, jāļauj eh, jaunajiem, tātad inovatīvajiem uzņēmumiem piedalīties tirgu un piedāvāt rēt, lētākus eh, risinājumus. Tas ir galvenais mērķis Eiropas mākoņu datu sadarbībai, kura vispirms ir mēģinājums mainīt varas iestāžu uh, Um, domas uh, un ir arī paredzēti konkrēti pasākumi. Uh, pašreizajā uh, septītajā programmā mēs vērtējam priekšlikumu Tātad desmit miljoni ir piešķirti šim finansējumam, šim priešlikumam noteikt iespējas izdarīt sabiedriskos iepirkumus un meklēt inovatīvus risinājumus. Trautmans kundze arī minēja sakarību starp mākoņu datošanu un infrastruktūrām un tiešām ļoti samazinātais uh, SEF budžets uh, rada īpašas bažas komisijai un uh, eh, sakars starp infrastruktūru un mākoņu datošanu ir ļoti svarīgs. Ir jābūt Eiropas eh, mēroga platjoslas eh, infrastruktūrai, lai atbalstītu eh, mākoņu datošanu, jo datu centri varētu palīdzēt arī reģionālajai attīstībai un um, palīdzēt eh, mazāk attīstītajiem eh, reģioniem un nodrošināt eh, infrastruktūru. Ir arī svarīgi nodrošināt labāku pieeju, kur arī mobilajām infrastruktūrām būs svarīga loma. Un komisārs Krūzes uzstāšanās arī eh, liecināja, ka mēs eh, sākam piektās paudzes infrastruktūras eh, veidošanu. Šī infrastruktūra ir daudz mobilāka un arī paredz mobilo un fiksēto tīklu saistīšanu. Šeit es arī gribētu uzsvērt to, ka datu aizsardzība un kiberdrošība ir ļoti svarīga. Un es gribētu teikt, ka mākoņa datošana uzsvērs. To, ka datu aizsardzība ir svarīga, ir īpaši eh, svarīgi lai būtu iespēja rīkoties eh, ar datiem un eh, pāriet no viena uzņēmuma pie otra. Eh, mēs negribam tādu tirgu, kur uzņēmējs nevarēs pāriet pie cita, kur patērētājs nevarēs pāriet pie cita pakalpojuma sniedzēja datu drošība var būt atkarīga no tā, kāda veida datus un kurā vietā tie tiek glabāti. Īpaši svarīgi ir finansu un e, personas dati. Tātad mēs e, atbalstām visus e, mēģinājumus ieviest datu aizsardzību Eiropā kas veicinātu mākoņa infrastruktūru. Un iespējams mēs arī eh, dosim norādījumus, kur vajadzīgs. Šis eh, paziņojums eh, vēl nesatur konkrētu darbības plānu, bet tas bija pirmais komisijas mēģinājums apskatīt svarīgākos faktors, kas ir jāņem vērā. Un mēs eh, sākām eh, darbu pēc pagājušā gada eh, septembra. Mēs esam sagatavojuši ļoti apņēmīgu rīcības plānu, un tur tiks ņemt vērā visi aspekti līgumi par pakalpojumiem, un es teiktu arī, ka certifikācija ir ļoti svarīga, jo tā tiek pašlaik apspriesta. Šeit piedalās gan komisijas juridiskais dienests, gan arī vairāki citi ģenerāli direktorāti līdz iekšējam, arī līdz iekšējam tirgum, un eh, ir eh, mērķis eh, šeit rīkoties tā, lai nodrošinātu tiesisko paļāvību. Ehm. Šīs izmaiņas ir pasaules mērogā, tātad būs vajadzīga sadarbība starp valstīm un eh, pašlaik no, notiek politiskie dialogi gan ar ASV, gan ar eh, Japānu, un eh, visos šajos dialogos mākoņu datošana uh, Eh, ieņem ļoti svarīgu vietu. Par juridiskajiem instrumentiem eh, es gribētu teikt, ka līdzīgi kā standartiem mēs eh, pašlaik noskaidrojam, vai ir vēl kādi citi juridiskie instrumenti, kas būs vajadzīgi, bet mēs gribējām vispirms izdarīt vērtēšanu un tad eh, ķerties pie konkrētiem instrumentiem. Mēs savā paziņojumā minējām, ka būs eh, stāvokļa vērtējums, eh, tas tiks sagatavots, un tad mēs arī izvērtēsim, vai ir nepieciešams sagatavot vēl kādas likumdošanas normas. Es ceru, ka es atbildēju uz jautājumiem un mums e, visi šie jautājumi ir svarīgi un ietekmēs e, mūsu stratēģiju, ko mēs veidojam kopā ar dalību valstīm. Mēs e, nu, uzskatām, ka pašreizējās diskusijas par datiem un kiberdrošību mums palīdzēs veidot datu stratēģiju un eh, mēs strādājam pie standartiem, līgumiem eh, un eh, sadarbībā ar dalību valstīm, izvērtējot dalību valstu budžetus. Mēs ceram, ka tālāk tiks attīstīti risinājumi Eiropā un līdz gada beigām mēs iegūsim skaidrāku priekšstatu, kas ir jādara tālāk. Sadarbība ar nozari Eiropā ir bijusi ļoti svarīga un tā arī tā ir notikusi ļoti veiksmīgi. Mēs ceram, ka mums izdosies turpināt šo veiksmīgo sadarbību un ka mēs atradīsim vajadzīgos risinājumus. Paldies! Nākamais runātājs būs uh, Tad, tad mēs eh, apsveicam Bruda kungu. Un tagad es došu vārdu eh, Pilārē Del Kastīlio kundzei. Paldies! Mēs gribam apsveikt komisiju un pateikties par uzstāšanos. Šī uzstāšanās noskaidroja daudzus jautājumus, kas sākotnēji mums nebija eh, skaidri. Un es gribētu arī pateikties eh, kolēģiem, eh, bērnu referentiem no citām grupām. E, Un mērķis ir panākt, lai katrs diskusijas dalībnieks dotu ieguldījumu šajā ziņojumā, parādot, ka parlaments var veicināt eh, jauno tehnoloģiju eh, mākoņdatošanas attīstību. Ir eh, ļoti daudz iespēju šai jaunai tehnoloģijai. Tā var arī veicināt eh, ekonomikas attīstību. Un eh, ekonomikas attīstība dos eh, labumu mums visiem, un es ceru, ka mēs arī veiksmīgi sadarbosimies tālāk. Paldies! Tas nozīmē, ka mēs arī esam pabeiguši darbu šorīt. Mums būs maza noklausīšanās 30. maijā par šo jautājumu, un mēs skatīsim ziņojumu 8. un 9. jūlijā, un 1. septembrī būs termiņš grozījumiem. Un līdz eh, gada beigām, iespējams, novembrī mēs balsosim plenāru sēdē. Pēcpusdienā trijos būs uh, noklausīšanās par jautājumu eh, sieviešu loma informācijas eh, tehnoloģija nozarē, un tā mēs turpināsim eh, šī rīta darbu. Paldies par piedalīšanos un tiksimies pēcpusdienā.